So, good morning, everybody. Labrīt. Atvainojos par kavēšanos. Bet tā kā mēs šorīt eh, apspriežam MIFID, un es saņēmu informāciju pagājušajā nedēļā, un es informēju klātesošos uh, Eh, kas piedalās sarunās, lai viņi nebūtu tik pārsteigti, ka tas būs aktuāli. Sveicu šeit eh, Stīvenu Majoru, ESMA priekšsarētāju, Mārtiņš Malārda arī, eh, finanšu tirgus direktoru. Es esmu sveicināts šeit. Tātad mums ir rūpīgas pārbaudas pasākums Neatceros eh, trešais vai ceturtais par Mifidu Mifir. Tātad līdzlikumdošanas pasākums. Tad īstenošanas tehniskas standarti. 1532 lapspuses, kuras eh, la, izlasīt. Paldies ESMA aģentūrai eh, par šo mājas darbu, ko mums uzdeva. Mēs esam to izpildījuši, bet joprojām sagaidam eh, tādu pašu informāciju par deleģētajiem un īstenošanas aktiem un cerams dzirdēsim arī kaut ko par to. Sāksim kā vienmēr. Kurš sāk komisiju vai ESMA? ESMA šajā gadījumā. Labi. Ja Eh, katrs varētu ne vairāk kā desmit, ka, à, kopā desmit, tad katram pa minūtēm piecām aptuveni. Jeb es nezinu, sešas esmā un četras komisijai. Lūdzu, Stīven. Paldies, Markus. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, cerēju uz septiņām minūtēm. Eh, tas varbūt būs tāds vidējais rādītājs starp piecām un desmit. Tātad bija plānojis eh, runāt septiņas minūtes. Godātie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi, ar prieku sniegšu informāciju ekon komitejai par eh, līdzinējo un eh, tekošo darbu, ko veic ESMA aģentūra. Kā jūs noteikti zinat, septembra beigās publicējām projektu mūsu tehniskajiem standartiem Uh, attiecībā uz mūsu atbildībā esošajiem uh, tiesību aktiem. Kā tikko priekšsēdētājs norādīja, papildus noteikumu radīs jauns jautājums, kur būtu nepieciešama padziļināta diskusija. Līdz ar to es vēlos uzsvērt, ka ESMA darbinieki joprojām ir gatavi skaidrot savus priekšlikumus detalizēti, ja deputāti to vēlētos. Uh, Pavisam īsi par trim tematiem eh, MIFID 2 kontekstā, kas ir piesaistījuši lielāku uzmanību. Skaidrošu, kā mēs eh, tos um, eh, RTS izvērsam. Vispirms par caurskatāmību. Jūs redzat, ka mēs pieņēmām pieeju instrumentiem atsevišķi un redzat, ka mēs Eh, ņemam vērā iepriekšējās rūpīgajās pārbaudēs jūsu paustos komentārus. Tagad eh, lielāka pieejamība un tiek aptvērta lielāks obligācija klāsts, eh, kurus tiek uzskatīt par likvīdiem. Es saprotu, ka joprojām ir bažas par izmantotajiem parametriem, lai izvērtētu likviditāti vai izslēgtu transakcijas zem 100 tūkstošiem eiro Eh, noteikti no. Eh, mums ir skaidrs eh, viedoklis par to, bet vēlos uzsvērt, ka mēs cenšamies izveidot sistēmu, kur ir pietiekams līdzsvars atrasts, lai nodrošinātu obligāciju tirgos pietiekamu caurskatāmību un uzlabotu viņu funkcionēšanu vēlos atgādināt, ka non-equity transference režīma eh, aptver eh, lielu obligāciju klāstu. Mēs esam eh, aptvēruši visas, gan, visas šīs kategorijas diezgan detalizēti. Tālāk par position limits. Tos var iestatīt no, robežās no 5 līdz 35 procentiem Ehm, Iepriekšējais zemais ehm, līmenis 10% jūsuprāt nebija pietiekams, lai risinātu īpaši likvīdu gadījumu. Ehm, nezinu, vai šīs diapazons ir pietiekams, jūs šeit viedokļi atšķirās. Es vēlos uzsvērt, ka ESMA bija jāizveido plašs diapazons, jo šais režīms uh, ir nepieciešams, lai aptvērtu nepieredzētu kontraktu apjomu, kas nav sa salīdzināms ar ASV sistēmu. Es vēlos atkādināt, ka esmas pieejas rezultātā nacionālajiem regulātoriem ir jānosaka stingrāki limiti, tur, kur tas ir nepieciešams, un ambiciozāki limiti, kur tas ir pamatoti, lai, lai saglabātu minimālo likviditāti. Un um, vēlos arī eh, pieminēt eh, papildus aktivitātes testus. Vēlos atgādināt, ka ESMA mēģināja izstrādāt šo testu piesardzīgā un pragmatiskā veidā, ņemot vērā eh, specifiku, kas ir dažādām aktīvu kategorijām. Ņemot vērā nepārvaramos sarežģījumus, kas balstās uz kalkulācijām un aprēķiniem, mēs uh, centāmies eh, noska noskaidrot, vai eh, preču tirdzniecība ir kā papildus aktivitāte kādai eh, personai. Un dažas iesaistītās puses prasīja atjaunot uz kapitāla balstītu testu izmantošanu. Bet daži no tiem ir tie paši, kas pēc kā, pirms kāda laika uh, Eh, bažījās, ka nevarēs izpildīt eh, kapitāla testu prasības, tas būs pārāk dārgi un eh, nenodrošinās konverģenci Eiropas Savienībā. Mūsuprāt, izstrādātais tests darbojas un lielā mērā izpilda likumdevēja prasības attiecībā uz mērķu sasniegšanu. Iz, mēs izveidojam tādējādi vienaudas spēles nos, noteikumus investoriem un eh, finanšu tirgus dalībniekiem. Mēs uzskatām, ka uz kapitāla balstīta tests būtu ļoti dārgs, tehniski vājš risinājums tirgus dalībniekiem un e, nenodrošinātu arī uzraudzības konverģenci. Īstenošanas izaicinājumi eh, attiecībā uz MIFID 2 īstenošanas datumu. E, tad ir pēdējais temats, ko vēlas pieminēt. Es e, nepārsteigšu nevienu sakot, ka ir pēdējais laiks izstrādāt eh, IT sistēmas. Dažās jomās jāsaka, ka kalendāris grafiks ir eh, neizpildāms. Es domāju, ka būs nepieciešams laiks līdz pat 2016. gada vidum, līdz e, sistēmas tiks pabeigts. Sarežģītu IT sistēmu izveide var tikt pabeigta tikai tad, kad RTS ir pilnībā detalizēti izstrādāts. Un dažām ļoti sarežģītajām IT sistēmām vajadzīgs vismaz gads, lai tās e, izstrādātu. Mēs jau esam to Eiropas komisijai norādījuši. Tā skaitā to, ka 17. gada janvārī dažas sistēmas nebūs gatavas un ka tas radīs zināmu e, nenoteiktību, jo tās sistēmas ir vajadzīgas MIFI 2 prasību izpildēji. Un e, komisijai tad jāizlem, vai tur nepieciešams likumdevējiem reaģēt attiecībā uz MIFI divi daļām, piemēram, par caurskatāmību un par pozīciju, position reportingā pozīciju atskaits. Ir e, nepieciešams šajā jomā izstrādāt no nulles IT sistēmas, kas e, varētu sagatavot ziņojumus un varētu grupu līmenī preču informāciju eh, saņemt. Un tāpat ir nepieciešams arī transakciju datus eh, IT sistēmā iestrādāt, principā izveidot šo sistēmu no nulles. Un eh, tā tad atskaits dati ir nepieciešami, lai varētu sastādīt vienotu sarakstu ar Eh, tirzniecības instrumentiem, nodrošinot pietiekamu caurskatāmību šiem instrumentiem. Visi šie projekti ir lieli un sarežģīti. Eh, līdzīgi kā MIFID 1, kur bija trīs gadi vajadzīgi, lai tos īstenotu. Šie specifiskie īstenošanas projekti sniedz mums tikai nelielu ieskatu eh, lielajos izaicinājumus, ar kuriem saskarsimies tuvākajos mēnešos. Ir nepieciešams koordinēt uh, ar RTS pieņemšanu, deleģētos aktus un IT sistēmas. Paldies! Paldies, Steven, un tagad dodu vārdu Malārkungam. Paldies, uh, Stevens, uh, visaptaroši izteicies plaši, tā kā es izteikšos lakoniski. Vēlos pirmkārt pateikties eh, referentam Ferberkungam, Svinbērns eh, kundzei, eh, Dots kundzei, Van Neuvenhoizens kundzei, Gīgold kungam, Dimasī kungam par atbalstu visā MIFID procesā. Viņi ļoti ir palīdzējuši mums šajā procesā, veidojot ietvaru diskusijām par galvenajiem jautājumiem. Tāpat es vēlos pateikties ESMA par uh, uh, reglamentēto tehnisko standārtu sagatavošanu. Ļoti īsos termiņos mēs atzinīgi vērtējam mums iesniegto dokumentu paketi, un tas, manuprāt, veido uh, labu sākumu, lai izstrādātu vienoto noteikumu grāmatu. Eiropas Savienībai. Stīvens ļoti labi ieskicēja būtiskākās problēmas, kur būs nepieciešams uh, pievērst lielāku uzmanību tuvāko nedēļu laikā. To skaitā jautājums par caurskatāmību. Caurskatāmības prasību attiecināšana uz eh, ciš, eh, citu, akt, eh, citu aktīvu kategorijām. Tas ir liels izaicinājums. ESMA ir jāizstrādā pilnīgi jauna metodika, uh, Eh, lai parādītu, kā cenas veidojās obligāciju un atvesināto instrumentu tirgos. Tur mēs eh, redzam, eh, cik smalks darbs nepieciešams kalibrēšanā. Tālāk nefinanšu uzņēmumi, kas tirgo preču atvasinātos instrumentus. Šeit mēs apzināmies, ka esma bija jāatrod līdzsvars starp eh, lielāko spekulatīvo atvasināto instrumentu tirgotāju aptveršanu, eh, vienlaicīgi ar eh, to, ka netiek ierobežot hedging aktivitātes. Un tā tad mēs atzinīgi vērtējam šo atrasto līdzsvaru. Tālāk position limits, pozīcija limiti Mēs saprotam, ka ESMA bija grūti kalibrēt šos pozīciju limitus tādā veidā, lai aptvertu visplašākos eh, kontraktu veidus eh, attiecībā uz tiem pozīciju limitiem, kā to lēmuši likumdevēji. Tas ir vēl viens no problēma jautājumiem, kurus prasīs mūsu uzmanību. Par visiem šiem jautājumiem un eh, arī par citiem no komisijas puses nav vēl oficiāls nostājas. Mēs uh, Iepazīstamies šobrīd ar esma darbu gan no tehniskā eh, skatu punkta, gan no juridiskā. Paralēli tam mēs eh, aktīvi strādājam pie trim deleģētajiem aktiem, kurus ceram pieņemt jau pavisam drīz. Mērķis ir visus noteikumus, eh, re, reglamentētos tehniskos standartus un noteikumus pieņemt 16. gada sākumā, pašā sākumā, lai pēc iespējas ātrāk tas notiktu nākamajā gadā, un tas tika publicēts oficiālajā vēstnesī. Nekam nevajadzētu kavēt mums no šī uh, mērķa sasniegšana. Tāpat laikā mēs uh, apzināmies, ka MIFID ir ievērojamas izmaiņas tajā, kā tirgi tiek organizēti. Ir nepieciešams daudz darba, lai ievāktu un apstrādātu tirdzniecības datus no visas Eiropas Savienības Tas ir kaut kas tāds, par ko ESMA, nacionālajie regulātori un arī e, nozare ir ne, nepieciešams laiks. Stevens jau norādīja, ka visdrīzāk būs kavējumi MIFID ietvaru īstenošanā, lai nodrošinātu visas paketes e, darbību bez aizķeršanās. Uh, Mēs tik tiešām esam eh, šajā jautājumā saņēmuši iesniegumu no ESMA un šobrīd analizējam to. Mūsu sākotnējais iespējas tehniskajā līmenī ir tāds, ka tik tiešām šāda kavēšanās būs nepieciešama, ja mēs eh, vēlamies, eh, lai īstenošana darbotos bez aizķeršanās. Mums būs nepieciešams izlemt un vienoties par to, kāda būs darbības joma un uh, Eh, ilgums šādai kavēšanai. Sākotnējais viedoklis ir tāds, ka varbūt vienkāršākais un juridiski stabilākais eh, veids būtu aizkavēt visu paketi uz vienu gadu, bet mēs esam gatavi uzklausīt jūsu viedokli, apspriesties ar jums eh, par, un arī ar padomu par citām opcijām. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad dodu vārdu referentam, un e, kā references tad pārēju uz vācu valodu. Tās ir ļoti sarežģītas tēmas, un tāpēc es gribētu runāt dzimtajā valodā. Vispirms liels paldies e, par to, ka tagad pēc jūlija mēs e, pirmoreiz atkal varam runāt par MIFID. Es jau gribēju skaidri norādīt, ka esmu vairāk nekā pārsteigts par to, ka šobrīd uh, mēs saņemam piedāvājumu no ESMU un no komisijas uzsākt šādu diskusiju, kaut arī nav skaidrs, ka deleģētie un īstenošanas akti tiks prezentēti. Vai nu tas būs 2015. gada rudenī, iepriekš tika runāts par 20. decembri, tagad jau es esmu dzirdējis pieminam 2016. gada pavasāri Un es gribēju norādīt, ka Eiropas parlaments uh, bija sagatavojis ziņojumu pirmajā lasījumā. Padomē bija vajadzīgs ilgs laiks, lai vispār uzsāktu ar mums uh, sarunas. Uh, Komisija arī liedza mums vienoties iepriekš, tāpēc mēs par to varējām vienoties tikai 2014. gada janvārī. Un kopš mēs šos tekstus esam saņēmuši, zinām, ka 2014. Gada, gadā parlaments par to apstiprināja ziņojumus, bet līdz pašām beigām mēs runājām par termiņiem gan ar komisiju, gan ar ESMA. Un es atvainojos, man šobrīd, protams, nav nekāds pārsteigums par to, ka šī tēma ir sarežģīta. Tas bija skaidrs jau no paša sākuma darām, un ik viens zināja, kāds darbs mums tā priekšā. Bet, ja es tagad um, gribētu atstāstīt visu, visas sarunas, kuras uh, risinājās Parīzē un Briselē, un tad um, ir skaidrs, ka parlamentam šīs lietas ir jānoskaidro. Mēs līdz pašām beigām runājam par datumiem. Uh, Un līdz pašām beigām uh, bija skaidrs, ka par uh, datumiem, par termiņiem ir uh, nopietnas sarunas. Man tika solīts, ka viss notiek. Gada sākumā vēl tika solīts, ka līdz gada vidu mēs saņemsim komisijas tekstus. Gada vidu, mm, kā jau es pirms, il, pirms neilga laika teicu, ka saņem no komisāra vēstuli, ka priekšlikumi būs gatavi 2015. gada rudenī, bet jāteic, ka jūsu sacītais mūsos neraisa nekādu prieku īstenošanas uh, finanšu tirgus uh, regulējuma stūrakmeņa īstenošana Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi būtiska. Mēs te runājam par pienākumiem, par kuriem dalībvalstis G20 līmenī vienojās 2009. Uh, gadā. Un um, mēs esam tā ekonomiskā tālpa, kas pasaulē. Mm, prasījis visilgāk laika, lai īstenot šos noteikumus. Un, protams, ka MIFID 2 situācija ir sarežģītāka nekā ar MIFID 1, un tā kā es um, tikko vēl uh, runāju ar um, maniem ēnu referentiem, gribēju teikt, ka mēs mēģināsim pēc iespējas ātrāk uzsākt diskusiju ar komisāru un attiecīgajiem dienestiem, un tad detalizēti runāsim par to, ko mēs varētu īstenot jau ātrāk gribēju te pakavēties pie pāris tēmām. Vienmēr tiek uzdots jautājums, vai mūsu rīcībā ir pietiekami daudz datu, vai dati ir pieejami. Un tad jau vēl ir jārunā arī par emīru īstenošanas vēsturi, kas ir uh, pamats uh, daudziem datiem, kas ir nepieciešami MIFID kontekstā. Uh, Un tieši tāpēc ir nepieciešams, lai mēs pēc iespējas ātrāk, saskaņā ar mūsu kalendāru nākamajā nedēļā, varētu uzsākt šīs sarunas, lai patiešām detalizēti vienotos par to, kas uh, MIFIR kas būtībā jau ir spēkā, ja es pareizi atceros, varētu tikt īstenots ātrāk, uh, Un um, tas, ka transparences, jeb caurskatāmības noteikumu spēkā stāšanās mums vēlreiz ir jāatliek uz gadu, tas tiešām nav viss skaistākais, ko es pēdējā laikā esmu dzirdējis. Tas ir viens no būtiskākajiem MIFIR elementiem - gādāt par to, ka tirgi ir caurskatāmi, droši un stabili. Un, ja šeit notiek kavēšanās, tas man sagādā būtiskas bāžas, runājot skaidru valodu. Bet gribēju vēl pakavēties pie pāris punktiem, kas um, man arī sagādā liels bāžas uh, pozīciju ierobežojumi. Manuprāt, uh, no mūsu vēstules, kuru mēs nosūtījām ESMON komisijai, ir skaidrs, ka pozīciju ierobežojumi parlamentam ir ļoti būtisks jautājums. Es zinu, ka tas ir sarežģīti Un ja mēs šeit runājam par visiem atvasinātajiem instrumentiem, un tad sanāk, ka mēs ar lielu gabalu šaujam pa zvirbuli. Bet uh, no otras puses ir uh, fiksēta robeža 25%, zem kuras uh, var aptvert visus tirgus. Uh, Un mm, tas ir eh, diezgan, eh, te ir diezgan ekstremāls pretrunas, tāpēc runājot ar visām struktūrām, kas eh, saskaņo šos regulatīvi tehniskos standartus, visi, visas struktūras tam piekrita. Augsti likvīdiem tirgum šīs vērtības ir pārāk lielas. Augsti likvīdā tirgu jau 5% no pozīcijas ir pārāk daudz. Nelikvīdos tirgos, nu te es varētu minēt, piemēram, Uh, sašķidrināto dabas gāzi, kur uh, preces uh, Eiropas tirgu ienāk nelielā apjomā kuģi pa kuģim, kur tirgus nav liels, 25% ir pārāk zema vērtība. Šis tirgus vienkārši sabruks ar jūsu piedāvātajiem skaitļiem. Un, un tāpēc um, jūs esat raduši risinājumu tikai nelielai tirgus daļai, nosakot pozīciju ierobežojumus, bet pēc būtības jūs uz šo jautājumu neatbildat. Es vairāk kārt esmu piedāvājis pieiet šim jautājumam atšķirīgi, lineāri, izmantojot zinām matricu ar dažādiem kritērijiem, vadoties pēc kuriem būtu iespējams um, dažādas variācijas, un pie mums parlamentā jūsu piedāvātie pozīcija ierobežojumi joprojām nav pieņemami, jo ir tīpaši pārtikas nozarē tas uh, neaizliedz to, ko mēs vēlamies aizliegt, jo vērtības ir pārāk augstas savukārt uh, speciāliem produktiem nelikvīdos tirgos šie ierobežojumi ir tādi, ka šie tirgi Eiropā vispār izzudīs. Un to taču mēs nevēlamies. Mēs nevēlamies, lai regulatīvi tehniskie standarti likvidētu tirgus. Mm. Pārtikas nozara. Jā, arī te mēs apzināti esam paredzējuši izņēmumu likumdošanā. ESMA šobrīd ir paredzējusi ar divpakāpju testu atrast risinājumu. Pirmkārt, tirgus daļas tests un um, galvenā, galvenās uzņēmēja darbības formas testu. Un runājot par galvenās uzņēmēja darbības formas testu, man ir zināmas bāžas. Mēs savā vēstulē uh, Eh, rakstījām tikai par eh, sliekšņiem, ne jau par sistēmu kā tādu. Jūs piedāvājat šobrīd mainīt sistēmu un līdz ar to. Un šeit ir nepieciešami plašāki argumenti par to, kāpēc uh, jūs piedāvājat šo sistēmu mainīt. Papildus ir jārunā par to, ka mums nav mm, konkrētu skaitļu par uh, tirgus apjomu, un līdz ar to uh, tirgus daļas kritēriju arī nav iespējams pārbaudīt, tāpēc gribēju jautāt, kā tad jūs nodrošināsiet to, ka šie dati pēc iespējas ātrāk būs pieejami. Un te man vēl ir rakstīts tiesību aktam spēkā, stājoties spēkā, bet to es svītrošu. Šiem datiem būtu jābūt pieejamiem jau iepriekš tālāk par likviditātes noteikumiem. Es priecājos, ka te kaut kas notiek un ka esmu vismaz aizņēmumiem, vismaz balstoties uz mūsu piedāvātajiem instrumentiem. Katram atsevišķi piedāvā savu pieeju. Jūs rakstāt, ka seši tirzniecības mēneši pēc jauna aizņēmuma uh, iz, saņemšanas um, jūs izmantosiet pieeju katram instrumentam individuāli. Un tāpēc gribēju jautāt, uh, kāpēc tad jūs esat izvēlējušies šādu ceļu, ņemot vērā relatīvi zemās uh, sliekšņvērtības uh, tirzniecības apjomiem ar aizņēmumiem. Es redzu, ka daži biznesi varētu tikt kvalificēti kā likvīdi, kaut arī tie tādi nav jo skaitļi parāda, ka tā ir reāla problēma, tāpēc man ir jautājums, vai vērtības, ņemot vērā šos argumentus, nav pārāk zemas. Un visbeidzot, um, nosakot uh, sliekšņa vērtības uh, uh, specifiskajiem instrumentiem, SSTI waiver, Vai tiek, uh, ņemtas vērā, vai tiek ņemti vērā arī aizdevumi, kas nepārsniec 100 tūkstoši eiro, jo pretējā gadījumā tas uh, mazumtirzniecībā neaptvērtu kopēnu un STI bez uh, jebkāda pamata tiktu aprēķināt nepareizi. Eh, citos, um, citās aplēsēs FS2 nav paredzēts uh, izņēmums primārā tirgus darījumiem, kaut arī tie ir pieminēti pavadziņojumā. Tā kā primārajiem darījumiem nav tirzniecības instrumentu tādu kā sekundārajā tirgu, tad primārajā tirgu uh, um, ieguldītājiem šie noteikumi ir bezjēdzīgi, un līdz ar to jaunie noteikumi ir neprecīzāki nekā vecie, tāpēc es būtu pateicīgs eh, par skaidrojumu arī šeit, runājot par eksistēm. Te, Uh, esma ir eh, ņēmusi vērā parlamenta ierosinājums, tas ir pozitīvi. Un nav jau tā, ka jūs neņemat, neņemat vērā neko, ko mēs uh, um, ko mēs piedāvājam, bet runājot par ekonomiski līdzvērtīgu līgumu ieskaitu, ESMA uh, piedāvā identisku pieeju visiem līgumiem, lai nodrošinātu nediskriminējošu pieeju. Un, Un tas uh, arī ir tuvu tam tekstam, ko piedāvā likumdevēja. Un treškārt es gribēju parunāt par dā, ziņošanu par dārījumiem. RTS um, 23 un 24 esmu atsaucies uz starptautisko vērtspapīru identificēšanas um, numuriem, kas varētu tikt izmantot kā unikāli identifikācijas numuri saskaņā ar MIFID un MIFID pārdotajiem finanšu instrumentiem, un visiem tirgus dalībniekiem ir lielas bāžas par to, vai tas ietver arī ārpus biržas dārījuma atvasinātos instrumentus, tās augtos OTC derivātus. Gribēju mm, lūgt, eh, lai esmu paskaidro, kāpēc esmu ir atmetusi ideju izmantot citus identifikācijas numurus. Tie bija daži punkti, manuprāt, pie tā es arī palikšu. Kritiskākais jautājums ir termiņi, un tieši tāpēc es tagad gribētu dot vārdu S&D mm, frakcijas ēnu referentai Analīzei Dornē. Lūdzu, Analīze. Liels paldies! Pirmā lieta, ko es gribēju teikt, ir pateikties mm, referentam Ferbera kungam par viņa sadarbību strādājot pie šī priekšlikuma. Mēs augstu novērtējam un es esmu ārkārtīgi pateicīgi par viņa pacietību, jo pirms pāris nedēļām uh, Uh, mēs ar viņu runājām, un tas bija ļoti liederīgi. Lielas paldies par to. Lielas paldies par to arī, ka viņš um, norganizēja izpētes sesiju, kas ir ārkārtīgi būtiska. Un um, Ferbera konga vadībā parlaments ir pieturējies pie noteiktajiem termiņiem, grafikiem, un mēs um, esam. Um, spējuši savu darbu organizēt tā, lai strādātu noteiktajos termiņos. Eh, mans, ehm, mana uzstāšanās būs īsa, es gribēju pievērsties diviem būtiskiem jautājumiem. Pirmkārt, atlikšana un otrkārt nedaudz īsāk pozīcija ierobežojumi. Es piekrītu referenta ba bažām par īstenošanas atlikšanu. Protams, nav nekādas jēgas eh, skriet um, ar galvu mm, pa kaklu. Um, tikai tāpēc, lai es krietu, bet, bet um, ir nepieciešams sniegt skaidru vēstījumu regulatīvajai pasaulē. Pirmkārt, es augstu novērtēju referenta vēlmi nodrošināt uh, tikšanos starp sarunvedēju komandu un komisijas dienestiem un esmu, lai precīzi apspriestu, kā šī uh, um, kādas sekas radīs šī atlikšana. Tas ir ļoti būtiski. Un uh, vispirms manas uh, būtiskākās bažas saistās ar to, ka pastāv zināmas uh, baumas par atlikšanu. Tās um, ir apritē jau ilgāku laiku, kolēģi to zina, un ir atsevišķas iesaistītās puses, kas šo atlikšanu vērtē kā iespēju no jauna atvērt dažus kompromisus, kas tika panākti starp um, sarunās starp parlamentu un vairākām institūcijām pirms vairākiem mēnešiem. Es esmu ārkārtīgi nobīž, nobažījusies, ka vairāk elementi MIFIRā ir ārkārtīgi pretrunīgi un to nedrīkst vērtēt kā iespēju, kā to dara uh, lobētāji pēdējo mēnešu laikā, lai nu jauna atvērtu šos uh, jautājumus un uh, izmantotu šo iespēju, lai panāktu citus grozījumus. Es uzskatu, ka jebkādas eh, aizkavēšanās um, aptvērums, ehm, jebkāda aizkavēšanās var aptvert tikai tos eh, jautājumus, kas rada vislielākos izaicinājumus tehnoloģiju jomā, un to nevajadzētu izmantot, lai horizontāli atvērtu citus jautājumus. Otrakārt, runājot par atlikšanas ilgumu, es eh, ļoti augstu novērtēju referenta viedokli par to, ka tas ir jāapspriež detalizēti ir būtiskas bāžas, ka tad, ja aizkavēšanās būs pārāk ilga, tad uzmanība tiks, kas ir pievērsta šim jautājumam, tiks zaudēta, un kolēģiem liksies, ā, mēs panācām atlikšanu, līdz ar to kādu laiciņu varam sēdēt mierīgi rokas klēpī salikuši, atgriezīsimies pie, pie tā pēc vairākiem mēnešiem, un um, pēc gada runāsim par tiem pašiem jautājumiem. Tas ir nepieņemami, ņemot vērā to problēmu apjomu, kas saistās ar MIFID un. Uh, šīs direktīvas pārskatīšanu. Un pirmkārt, ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs uh, to uzskatītu par prioritāti, kā to norādīja referents. Pavisam īsi. Uh, gribēju pakomentēt arī jautājumu par pozīciju ierobežojumiem, jo to pieminēja referents. Es domāju, ka man nevajadzētu to um, apspriest uh, te plašāk, bet es priecājos, ka mēs uh, vēlamies runāt par šo jautājumu, jo, kā pieminēja referents, tas ir būtisks jautājums parlamentam un ir tīpaši būtisks manai grupai. Un kā jau ik viens šeit droši vien atceras, mēs vairāk kārt esam pieminējuši, ka es un arī es personīgi uzskatu, ka pamats scenārijas pozīciju ierobežojumiem 25% apjomā ir pārāk augsts. Un es augsts novērtēju to, ka esmu ir nedaudz. Uh, paredzējusi atkāpes šajā režīmā, pārējot no 25% mm, uz 30 līdz 35%, bet es esmu nobežījusies par vēstījumu, kas tiek sūtīti nacionālajām kompetentajām iestādēm, jo tad, ja tās var noteikt 25% likvidējiem līgumiem, tad tas ir nepieņem augsts līmenis. Jā, protams, es uh, uzklausos, uh, uzklausu labprāt esmas uh, pozīciju, kur jūs paudāt šodien, bet šeit pastāv problēmas. Jūs sakāt, ka mums ir jāuz, jāuzticas um, nacionālajām kompetentajām iestādēm, kuras nosaka limitus um, termiņu līgumiem, bet es varētu minēt daudzas piemēras um, no pieredzes, piemēram, Francijā, kur uh, Um, visapjomīgākajiem enerģijas piegādes līgumiem tika noteikti ierobežojumi 35% apjomā, un manuprāt, tas ir absolūti nepiemēroti. Jūs runājāt par atšķirībām starp ES un ASV sistēmām, protams, bet uh, mums ir jāstrādā ar tām analoģijām, kas ir mūsu rīcībā šobrīd, un kā jūs zināt, uh, eh, ASV preču tirgus uh, um, ierobežojumi 35% apjomā preču līgumiem ir augstākā robeža, nevis zemākā. Varbūt jūs sakāt, ka es te runāju no sociālistu pozīcijām, bet mēs vēlētos, lai pamats scenārijs būtu nevairāk kā 25% līgumiem, kas nav spot tirgus līgumi. Un, uh, vēlētos, lai komisija arī ieviestu svārstību un uh, tirgus izmēra kritērijus, un, manuprāt, tā, uh, tas ir nepieciešams pirmā līmeņa tiesību aktos. Es pilnībā piekrītu referentam, uzskatu, ka būtiskākais jautājums ir um, spēkā stāšanās atlikšana. Protams, labi, ka parlaments tiek iesaistīts šajās diskusijās, bet, manuprāt, ir ārkārtīgi būtiski. Uh, lai varētu vērtēt mūsu institūciju darbību efektivitāti, ir nepieciešams, lai šie lēmumi tiktu pieņemti ātri, un mēs uh, ceram, ka sarunvedēja komanda, runājot ar komisiju un esmu, šo jautājumu atrisinās. Paldies referentam. Liels paldies, uh, Vindens, ka konsultants. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlos pateikties ESMA aģentūrai par milzīgo darbu, kas ir paveikts ar tiesu ietvarā. Mēs to augstu vērtējam, mēs daudz pie tā paša esam strādājuši, un līdz ar to skaidrs, ka atlikšana nav ļoti pozitīva lieta, bet mēs to saprotam. MIFID ir apjomīgs uh, dosie, un mēs jau no pašsākuma zinājām, ka viegli nebūs izsevuši dažas vietas tekstā ar ties, kurā es gribētu redzēt skaidrību un arī, kur uh, izpaustos tā doma par visu pakotas atcelšanu. Nav pārsteigums, ka man nav ar vien pārsteidz uh, pirms tirgošanās uh, režīms nevērts papīriem, bet nav jēgas, ka mums ir uh, savienības tirgus projekts, ja ne uzņēmumi, ne uh, valstis uh, uh, savus tirgus nepadara likvīdus. Es gribētu, lai tiktu definēta likviditāte. Es vēl ar vienu neuzskatu, ka patreizējā definīcija likvīdam tirgum ir pareizi vai desmit reizes dienā izmantojot uh, citus uh, atvesinātos instrumentus, uh, vai tas atbilst likviditātei, es tā nedomāju. Referents minēja, arī es vēlos, ka SSTI būtu daudz uh, saprātīgāks instrumentu kopums visiem nevērspapīru uh, instrumentiem. Un vēl es vēlos publiski pateikt to, ko es biju rakstījusi esmai pēc ar ties uh, raksta publicēšanas, bet gribu zinot, gribu zinot, kā jūs esat paredzējuši atbildēt uz jautājumiem, kurus uzdevāt šī, kurus uzdevām pagājušajā mēneša beigās. Un vēl tā detaļa. Parlamenta sarunu komanda ar vienu uzskatīja, ka SMI izaugsmas tirgus bija saistīts ar MCF ETS definīciju, bet 19. ETS 19 jūs e, pielikāt e, vēl papildu e, slogu vidējiem un maziem vidējiem uzņēmumiem. Es gribētu zināt, kā ziņošanas prasības darbosies praksē. Man dažādas iesaistītās puses stāsta, uh, ka tas nozīmē pār par 36 tūkstoši datu uh, lauki ir jāziņo. Es nedomāju, ka tas ir tik daudz, bet es gribētu, lai man norāda, par ko tieši ir runats, cik apjomīgs audits te ir paredzēts. Un īstenošanas um, ziņošanas prasībām jābūt saskaņotam ar, saskaņotām ar ziņošanas režīmas ISQ modeli un ESM kodīti ir labi noteikti. Vērtspapīru jomā es gribētu zināt, kā tie tagad tiks izmantot, lai identificētu visus atrasinātos instrumentus un kā to panākt uh, mazāk, uh, tādā veidā, kas ir mazākā sloks. Es vēl gribētu saprast, kādā veidā Q&A netiks iekļauts ESMA ietvaros un kā nodrošināt caurskatāmu procesu attiecībā uz parlamentu, lai tas varētu uzraudzīt šo procesu, ja nepieciešams. Un vēlos, lai pastāstāt uh, par to, ko jūs savā vēstulē rakstījāt parlamentam un komisijai par uh, pirms tirzniecības produktiem. Ir vairāki jautājumi, kurus es biju noformulējis vēl pirms uzzināju, ka par veselu gadu tiek atlikts šis priekšlikums. Uh, Un tiešām ir svarīgi, lai mēs nodrošinātu, ka jebkādā visāds veids, kas vien iespējams ir izmantots, lai nodrošinātu, ka dati tiktu paziņot. Ja ir aizkavēšanās, tad tomēr datu ziņošana jāsāk ātrāk, lai mēs paaugstinātu sliekšņus, uzlabotu definīcijas tādās jomās kā likviditāte, ne vērtspapīra instrumentiem un jāizstrādā atbilstoši modeļi. Uh, datu standartizēšanai vēl pirms tiek atlikt uz vēlāk laika visa pakotne. Es gribētu, lai mēs rīkoties pareizi, kaut arī tas no nu, mums prasīt vairāk laika, taču mums ir, man ir jāuztic sistēmai, ka aizkavēšanās nozīmēs, ka labāks eh, datu kopums tiks izmantots. Un es nevēlos, lai aizkavēšanās Es domāju, ka aizkavēšanos arī varētu lietot, lai testētu piedāvātos režīmus. Vēlos šo laiku izmantot efektīvi, ja ir šī aizkavēšanās par gadu. Lai beig beigās mēs zinātu, ka ja mēs īstenojam šo sistēmu, tad tā ir daudz godīgāka un efektīvāka. MIFID īstenošanai ir jānodrošina efektīvi, uzticami kapitāla tirgi Eiropas Savienībai. Taču es domāju, tas ir jāpalielina ar eh, paziņošanas prasībām, un tas nav eh, jāpadara tik sarežģīti, ka tas izjauc obligāciju tirgus. Tātad jāizmanto šī aizkavēšanās, lai īstenošana būtu daudz līganāka, bet lai es eh, apstiprinātu visu pakotnes aiz atlikšanu, aizkavēšanos, tad es to varu pieņemt tikai tad, ja es zinu, ka būs labāk noteikumi. Liels paldies Fabio de Mazigoja grupas, grupas vārdā. Paldies referentam, paldies visām iesaistītām par persona. Vispirms vēlos uzdot jautājumu Esmai. Kopš kura laika jūs apzināties īstenošanas grūtības? Cik sen jums tās ir zināms? Jo, kā jau mēs redzējām, pat mūsu referents bija pārsteigts, jo mm, pagātnē viņš bija saņēmis citas norādes no jums, būtu vērts zināt, uh, kopš kur laik jūs to zināt. Es gan saprotu, ka ir zināms problēmas, tiks sarežģītos centienos īstenojot IT, bet tā, tas nevar kalpot par aizbildinājumu regulējošiem iestādēm atlikt pašām savu darbu, jo te ir pavisam par ko citu runa. Nu, te es pilnīgi piekrītu iepriekšējai runātāji, ka datu ievākšana ir jāīsteno, jāvāc jāveic tūlīt pat, jo, cik man saprotams, jums būtībā nav problēma ar informāciju tehnoloģiju, bet te ir runa par re regulatīvu problēmu, tā ir jārisina. Sarunu komanda vairāk kārt ir paudusi savu viedokli, ka tā neatbalsta pašreizējo uh, pirmo kompromisu, tas neatārties neataino šo kompromisu un netiks panākti izvirzītie mērķi komisijai steidzami jā, jāgroza ar tiesu, ko esmu sagatavojis, lai parlaments to nenoraidītu. un tagad ir eh, griezts nomainīt no 10, eh, no 10 līdz 40 nu, uz 5 eh, līdz 35. Es vēl ar vienu esmu dzirdējis pārliecinošu tehnisku argumentu, kāpēc ASV tirgus ir tik atšķirīgs un ši, šīs robežu vērtības Eiropas Savienībā ir daudz brīvāks. Uh, Es saprotu, ka ir atšķirīgi tirgi, tas nav nekāds pārsteigums, taču tas tomēr nenozīmē, ka mums jābūt tik tālu no pieredzes citās jomās pasaulē. Un, un pamat um, jābūt zemākam par 25% ja jūs izvēlaties atvērtas intereses kā pamatfaktoru, tad ir jānosaka atšķirīgi robežu rādītāji. Ekonomiskais ekvivalents vēl ar vienu ļauj apiet uh, noteikto režīmu. Es ceru, ka, lai nodrošinātu caurskatāmību un arī uzraudzību, uh, šai nozarei, mēs varētu pātrināt visu šo procesu un mēs neturpināsim spēlēt ping-pong, jo, jo ilgāk mēs to darīsim, jo vairāk problēmu mūsu priekšā nāks tā, kā tās, ko jūs uh, paziņojat šodien, jo nav skaidru datu kopumu, nav arī zināms, kā turpmāk šis process tiks veidots. Liels paldies! Paldies, Fabio! Tagad Filips Lamberts zaļo vārdu. Paldies, Markus! Vispirms, paldies, kas savā ievadrunā lietojat pareizos vārdus. Tiešām augstu vērtē. Nu, vienkārši to gribēju sacīt. Major kungs, ja es strādātu finanšu nozarē, tad es varbūt atklāt to neatzītu, jo tas būtu pārāk acimredzami, bet es būtu ļoti gandarīts par jūsu darbu, jo jūsu komanda tiešām ir paveikusi ierobežu, ievērojumu darbu, sniedzot ar tiesu, taču šādi rīkojoties jūs, kā Fabio sacīja, ievērojumi novirzāties no likumdevēja, likumdevēja izvirzītā mērķa. Atgādināšu, jūs mums pa, jūs palīdzat, taču jūs neesat likumdevējs. Un tad dzirdējis, ka jūs prasāt vēl tālāk atlikšanu, es būtu vēl priecīgāks. Dzīve ir smaga, arī darbs eh, finanšu nozarē ir uh, grūts, ja jūs mums sniedzat vairāk uh, iespējas atvilkt elpu, tad vēl jau labāk, bet ir pienācis laiks, uh, lai cilvēki nopelnītu savu algu. Vai tiešām, ja ir grūti īstenot, jā, bet, nu, ir pienācis laiks smagā, smag strādāt. Nu, tad uzturiet šo spiedienu, ne, nedodiet viņiem atelpu. Nedodiet viņiem atelpu. Taču es neesmu finanšu mm, joms, es nekad tur neesmu strādājis, esat likumdevējs un es te galīgi ne, nejūtos uzjautrināts. Galīgi neesmu uzjautrināts. Pirmkārt, tāpēc, ka, kad mēs jums rakstījām ar veselu virkni prasību, mēs uh, norādījām, kur mēs vēlamies, lai tajā tiesa dodas. Jums ir jābūt uzticamiem, jāizpild likumdevēja vēlmes. Jums ir jāsaprot, kāda bija likumdevēja, kāds bija likumdevēja nodoms. Mēs redzam, ka viss mūsu vēstules ir vienkārši uh, ignorēts. Es neredzu. Uh, ka tas, ko mēs jums rakstījām, atainotos jūsu acīs. Runājot vispirms par metriku. Pastāstiet man, kāpēc jūs izvēlaties Open Interest uh, Deliverable Supply vietā? Open interest, atklātās intereses var uh, uzpūst pēc, lab, pēc patīkas. Ja jums jāmaina nostāja, tad vienkārši uh, uzpūtiet šo open interest, ja jūs vēlaties, lai kaut kas būtu izmērams, un mēs tā vēlamies, kā likumdevēja, lai būtu pozīcija limīti acīm redzami. Tiem ir jāievēro reālā situācija, nevis uzpūtā, uzpūstā realitāte. Izmantosim realitāti kā atskaits punktu, kā rādītāju. Un jūs tā nerīkot. Otkārt, jūs definējat. Eh, pozīcijas limitu kā procentu no kaut kā, bet jūs to kaut ko padarāt tik specifiski, ka tagad man ir otra, ka tagad rodas otrā iespēja izvairīties no pozīciju limitiem. Tirgoties ar kaut ko, ka, kas ir tik tuvu kaut kam, pret ko tiek uh, mērīts man pozīcija limiti, kā uh, man nav jāuztrauc. Nu, tad kontrakti tiek sapludināti viens ar otru, un labākais veids, kā izvairīties no pozīcija limita, ir vienkārši izveidot uh, līgumu citā vietā, vai arī padarīt to nedaudz, pavisam nedaudz citādu, jo tad to, protams, neuzskata par tā paša, par to pašu tirgu, tad jūs padarāt finanšu tirgus dzīvi vienkāršāku. Un es domāju, nevar izteikties labāk, kā Markus jau teica, kad jūs pieņemat lēmumu, ka uh, atskaites uh, rādītājiem jābūt 25, tad uh, izmantojot līdzīgus rādītājus ASV, tad viņiem zemākā robeža būtu 2,5, pat ne 5. Tātad paldies, ka jūs palaižat uh, iemauktus, bet uh, te ir runa gan par metrika, metriku, gan par to, kas ir kontrakts. Uh, Un tad definīcija tam, kas ir kontrakts, nozīmē, ka pozīcija limits vienkārši nebūs efektīvs. Pirmā līmeņa tekstā mēs lūdzam, lai aprēķinu tehnoloģija ņemt vērā eh, nestabilitāti, atvesinājumu tirgos un arī izēvielu tirgos. Nestabilitātes uh, koncepcija tika iekļauta iepriekšējā projektā, bet tā tāda nestabila koncepcija un tagad tā ir vienkārši pazudusi. Bet mēs tam nepiegribam. Ar TS 21 mēs redzam pamatiesību akts, ka jāņem vērā uh, tirgus darbin, darbinieka uh, skait, uh, skaitu un apjomu. Jūs ņemat vērā skaitu, bet ne apjomu. Un tad arī uh, hedžfondu izņemšanu. Daudzos tiesību aktos minēt portfolio hedging. Šis termins tiek izmantots, lai tajā ieliktu kā vienā maisā pilnīgi visu ko. Es nezinu, kāpēc portfolio hedging ir jāizvirs kā izņēmums, bet gan jau jūs saprotat, ka nejūtamies uh, īpaši priecīgi. Mēs eh, augstu vērtējam ESMA un citas aģentūras, ko esam izveidojuši. Taču man jāsaka, jūs nekalpojat likumdevēju, jūs drīzāk kalpojat finanšu tirgiem. Un par to gan jums nemaksā. Liels paldies! Tagad došu vārdu atkal ESMA un tad komisija. Stīven, lūdzu. Uh, uh, for... Liels paldies par jūsu komentāriem. Es domāju, jau izskanēja ierosinājums, ka mums tas sākā, uh, tālāk ir jāapspriež un konkrēti runa par atlikšanu ir vērstos sīkāk apspriest ar jums. Te var būt runa par arī mazākām sanāksmēm. Mēs saņemām jautājumus pēc tam, kad septembrī sagatavoja tehnisko standarts, un mēs esam paredzējuši atbildēt rakstveidā šīs nedēļas laikā. Vispirms, vispārējais komentārs. Atļaušos sacīt, ka MIFID 2 divi ar vienu ir liela izmaiņa. Mēs nezinām, kā tas ietekmēs investors, kapitāla tirgus, un tāpēc mums ir jāpārskata RTS, tad, kad tie sāks darboties. Bet tas nenozīmē, ka mums nebūtu jāska, jāstrādā vislabākārtējas vārdā pat labam. Taču mums jāsaprot, ka MIFID 2 ietekme pilnīgā apjomā vēl nebūs zinām pat labam. Mums jāredz, kā RTS ietekmēs kapitāla tirgus investors un līdz ar to, ja būs nepieciešams tos pielāgot, tad mēs atkal atgriezīsimies pie komisijas, parlamentu un padomis, jo nu, tur ir paredzēta apstiprinājuma procedūra. Izteikšos par aizkavēšanos. Es pilnīgi saprotu jūs kritiskos komentārus. Es personīgi arī nebūtu nesmā gandarīts par to, ka šis punkts man ar jums jāapspriež, bet tā mēs, nu, tāda problēma ir. Normāli regulātori vēlas pēc iespējas ātrāk sākt ar noteikumiem un re, regulējošiem aspektiem, taču, diemžēl, uh, tomēr ir aizkavēšanās, bet mēs saprotam, ka aizkavēšanās ir arī koplikumdevēju lēmums. Tad jādomā, kā tas Kādas sekas tas atstās? Pirmkārt, nepieciešamība pēc aizkavēšanās tiešām lielā mērā ir atkarīga no arties galīgās formas, un nebūsiet pārsteigti savās, savā ievadrunā jau sacījām, ka aizkavēšanās ir darījumu ziņošanas un uh, uh, limitu pārskatīšanas dēļ. Atkarībā no tā, kā šie tehniskie standarti atrisināsies arī tas ieteiksmē aizskavēšanos. Es nenu, nesaku, ka tas atkarīgs tikai no uh, būtības, bet ir sarežģītāks lietas ar to ārties, un tas arī, arī ārties forma ietekmēs šīs IT sistēmas. Ievadrunā jau sacīju, ka ir svarīgi apzināties, kas še, gan šeit sarunās, gan sarunās ar komisiju, ka ir problēmas ar datu ievākšanu. Un tas nav saistīts tikai ar, ar uzraugu datiem, bet arī ar uh, eh, tirzniecības vietām un investīcijām. Skaidrs, ka mums jāstrādā pēc iespējas ātrāk un jāīsteno mūsu darbs pēc iespējas efektīvāk, taču ieklausoties debatēs un sarunās par RTS, pastāv ievērojama iespēja, ka daudz laika paies līdz eh, panāksim vienošanos, tā būs 2016. gadā. Jāņem vērā, ka jābūt pareizām sistēmām. Te nav runa tikai par regulējušiem iestādēm par esma, bet par sadarbību starp IT, par tirzniecības vietām un investīciju uzņēmumiem un esmu un nacionāliem regulātoriem. Uh, un šīm lietām ir jādarbojas labi, ja vēlties, lai viss sistēma būtu efektīva. Un te arī jāapzinās, ka šos datus mēs izmantojam ne tikai uzraudzības asvēram, lai saprastu, kas notiek finanšu tirgus, bet šie dati mums nepieciešami arī tāpēc, lai tirgus varētu darboties. Piemēram, mums ir jānosaka, kuras e, obligācijas ir likvīdas, kuras nē, un tāpēc šie dati mums vajadzīgi. Tātad te nav runa tikai par uzraudzības apsvērumiem un uh, tirgus saprašanu, bet šie dati ir nepieciešami arī tāpēc, lai tirgus varētu darboties. Kopā ar to faktu, ka šie dati vajadzīgi tirgus funkcionēšanai, ka IT sistēma izveide var sākties tikai tad, kad ir stabils RTS saturs, un tas prasīs vēl pāris mēnešus, tāpēc arī tiek atlikts sākuma datums kad IT sistēmas sāk darboties. Vēlreiz vēlos uzsvērt to, ka pauž nožēlu, ka šis vēstījums man jums jāsniedz tad, kad uh, mēs arī sas, saskaramies ar šo loģistisku, praktisko realitāti, kas mums pilnīgi neļaus sākt darbu 1. janvārī. Un tad vēl citas divas lietas pēc būtības, par kurām vēlos pakomentēt. Paldies par komentāriem, ko mums sniedzāt. Es domāju, runājot par likviditātes mērījumiem un to faktu, ka divās dienās ir 100 eh, tūkstoši eiro kā dienas tirzniecības vērtība un 80%. Divi komentāri. Pirmkārt, ir runa par kumulatīvo aspektu. Divas dienas pats pašas par sevi nav pietiekams. Divu dienu kombinācija - simt tūkstoši un 80% no divām dienām tas ir kumulatīvi. Pamatojoties uz to, tikai 5% no, vērtī, no vērtspapīra tirgus būs pakļauti caurskatāmības prasībām. Protams, uh, varētu būt e, stingrākas prasības vai tādas prasības, kur nepieciešams paredzēt vairāk tirzniecības dienas, ne tikai divas, bet tas ietekmēs vērtību, e, vērtspapīru skaitu, kas pakļauts sarskatāmis režīmam. Un tad 5% tiks pakļauti no visa vērtspapīra tirgu caurskatāmības prasībai. Es domāju, mums ir uh, jāievēro arī kop, kop likumdevēja mērķis vairāk caurskatāmīs vērtspapīru tirgu. Un runājot par pozīciju limitiem, Rodrigo var kaut ko piebilst detalizētāk. Daudz kritisku komentāru izskanēja par šo punktu. Tas neapšaubām ir ļoti sarežģīts tehnisks temats. Es zinu, tas atšķirs no ASV sistēmas. Taču uzsvērš, cik lielā mērā tas ir atšķirīgs. ASV ir 28 kontrakti, bet Eiropā ir tūkstošiem kontraktu, kas jāpakļauj šai sistēmām. Un papildus tam ASV regulators ļoti ātri var pielāgot pozīcijas uh, limitus eh, ik nedēļu, kas tiek izvirzīti sistēmai, bet mūsu sistēmā tas būs deviņi mēneši jau izmantosiet RTS ietvaru. Un tad ir jānosaka arī pareizais līdzsvars, lai netiktu izmantot dominēšā pozīcija izēvielu tirgu un ir nepieciešama likviditāte mazākos tirgos, lai nodrošinātu, ka tos smagi neskar pozīciju limiti. Un ir bijusi sistēma, kas gadiem ilgi Eh, ziņoja par eh, caurskatāmības eh, limitiem, bet ES mēs tieši uzliekam limitus. Tas ir iemesls, kāpēc mēs izmantojam šo diapazonu. Zinām, jā, zinām, periodu laikā mēs ātri gūstam uh, ieskat par to, kā darbojas šis tirgus, tad mēs varam pielāgot šo diapazonu. Un, protams, mēs to varam darīt, izmantojot ārties. Uh, bet arī š... vēlreiz vēlos uzsvērt, te ir runa par tūkstošiem kontraktu, 28 kontraktu vietā. Un situācija ir tāda, ka pat labāk mums nav informācijas par pašreizējām pozīcijām, un tāpēc mēs tūlīt pat nosakām šos limitus. 25% ir atsauces punkts, līdz tam varam jums apliecināt, ka nosakot mūsu vē, vērtējumu vērtējums esmā, jābūt esmas vērtējumu pirms nacionālajie. Nacionālās iestādes tam ķers klāt. Mums ir vajadzīgi, mēs ievērojam arī kop, kop likumdevēju viedokli. Un tagad došu vārdu Rodrigo. Uh, <clears throat> would... Paldies. Es atbildēšu uz uh, dažiem specifiskākiem komentāriem, varbūt ne gluži uh, visiem, jo, kā jau uh, eh, Major kungs sacīja, mēs rakstiski eh, detalizētāk atbildēsim, bet uh, tikai uz dažām lietām atbildēšu. Vispirms par Ferber kungu komentāriem par uh, likviditātes noteikšanas pirmo mēnesi. Jūs sacījāt, ka tur var būt klasifikācijas kļūdēna. Mēs saprotam, ka jebkāda veida um, obligāciju klasifikācija var būt kļūdaina, ja mēs nosakam šo periodu minimāli eh, viens ceturksnis un maksimāli 5,5 mēneši. Jūs jautājat, vai primārie tirgi eh, to pieņems? Jā, jo pirmajā līmenī tiek prasīts, lai tirdzniecība notiek tirdzniecības vietās. Tāds eh, priekšnosacījums viņiem nav. Uh, Pirmais līmenis jau pieņem šīs transakcijas. Jūs sacījāt, eh, eh, ISN, kāpēc mēs esam to izvēlējušies kā standartu. Mēs esam to apzināti darījuši, izvērtēt visas alternatīvas, un šeit ir svarīgi uzsvērt, Eh, ka eh, ASN eh, gadījumā mēs neuzspiežam to uz tirgiem, bet gan nosakam, kas uzraugiem vērtspapīra tirgos ir ikdienas darbā nepieciešams. Viņiem nepieciešams vienots standarts, ko var izmantot visās sistēmās, visās valstīs, tā kā mums ir jāveic konverģence uz vienu standarti. Mēs jau ziņojumā skaidrojam, kāpēc mēs to darām paplašināms, tā ir eh, plaša sistēma. Bet svarīgākais ir tas, ka mēs apzināmies, ka šeit ir komerciāls intereses, ir eh, konkurējoši kodeksi. Ir svarīgi, lai sistēma darbotos eh, un tirgus ļaunprātīgas izmantošanas nepieļaušanas nolūkos sniegtu vajadzīgos datus regulātoriem. Uh, Un tad šobrīd ir iespējams izmantot eh, lielā daļa instrumentu, kas netiek tirgoti tirzniecības vietās vai regulētos tirgos, bet līdz brīdim, kad šis režīms sāks darboties, eh, ir nepieciešams, jo eh, OTC par tiem nav jāziņo pēc MIFID prasībām, un jūs zinat, ka ir arī citi standarti Bet eh, SFTR eh, iekļāvām to, kā nepieciešama identifikātoru pirmajā līmenī. Tālāk attiecībā uz to, vai Eiropas Savienības eh, tirgi ir pietiekami, jūs prasījāt, cik liels ir tirgs. ESMA nav pilnvarojums veikt datu aprēķinus. Pat ja tie nebūs oficiāli dati, mēs aprēķinus veiksim un publicēsim šos datus Tālāk bija Dodskundzes jautājums, vai regulātori plāno noteikt stingrus uh, limitus vai nē, un vai Francijas gadījums uh, šeit tiks ņemts vērā. Es vēlos atgādināt, ka uh, Francijas režīms tika izveidots 9 mēnešus pirms mēs vienojāmies par pirmā līmeņa tekstu, uh, vēloties pārēt uz striktāku sistēmu, bet kas ir vēl svarīgāk, Francijas sistēma nav salīdzināma ar sistēmu, kur jūs ievešat pirmajā uh, līmenī, jo hedžings netiek uzskatīts par izņēmumu. Tas ir visu aprēķinu uz cita, cita sistēma, tātad 38 ir tikai sākuma punkts. Tā kā 38 nav pat vidējais limits. Un ne, tas neietver hedžingu. Tā kā tas absolūti nav indikators tam, kā šī sistēma darbosies nākotnē. Tālāk eh, par ekonomisku ekvivalentu definīciju jautājums bija. Jā, es saprotu, man eh, eh, to līdz pabeigšu. Divas minūtes tik. Vai šī definīcija aptver abus aspektus, ko Demesī kungs un Lambert kungs saka? Ja tas ir pārāk šaurs, lai to var apiet, radot citu definīciju, vai arī pārāk plašs, lai to varētu apiet Ehm, izmantojot net out pieeju kontraktiem, eh, eh, lai eh, ar vienu definīciju sasniegtu abus mērķus, nu, varam sasniegt vienu. Mēs izvēlējāmies šaurāku definīciju. Tātad tik tiešām tā arī ir. Šī sēga nav pietiekama plata, lai aptvertu visu. Un visbeidzot portfolio hedging ir vairākas uh, prasības, uh, lai portfolio hedging eh, tiktu veiktu pamatoti, un uh, tā kā mēs, manuprāt, esam izpildījuši ar TS20 prasības. Priekšsēdētājs no nu, mani atgādina bija par uh, atvēlēto laiku, jo arī komisija vēlas atbildēt, jo nav jau tā, ka tikai es man tik uzdot jautājumu. Lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Es izteikšos pavisam īsi. Ļoti rūpīgi uzklausījām bažas, un tā skaitā tehniskās bažas, kuras eh, pauda parlamenta deputāti. Mēs ieklausījāmies arī atbildēs, ko sniedz esmai, tīpaši par eh, pozīciju limitiem, par caurskatāmību un likviditātu obligāciju tirgos. Tas viss ir ļoti noderīgi. Informācija mūsu pašu iekšējā izpētes procesā, kas šobrīd notiek, tālāk jau mums ir jāpieņem lēmumu par to, ko esma mums ir iesniegusi, ņemot vērā šeit parlamentā pausto viedokli par kavēšanos. Vēlos uzsvērt, atbildot īpaši Dodas kundze, ka neviens nevēlas atkal atvērt eh, apspriešanai MIFID 2. Ja būs eh, kavēšanās, tad eh, visdrīzāk tas būs nepieciešams, lai būtu koplēmuma procedūrā priekšlikums, bet mērķis būtu tikai mainīt datumu. Neviens nevēlas uzņemties risku sagraut vienošanos, kuru panāca likumdevēji. Tas būtu ļoti bīstami. Līdz ar to komisija e, pieturās pie šī uzskata. Kas attiec uz e, kavēšanās ilgumu? Es domāju, ka mums ir jāizvairās no tā, lai tas būtu pārāk īss vai arī pārāk garš. Ja mēs e, pārāk īsu laiku izmantosim, tad risks varētu būt uh, Eh, tehnisku IT iemeslu dēļ eh, prasīt otru eh, pagarinājumu vēl, un tā gan būtu katastrofa. Tātad no šī riska ir jāizvērās. Protams, ja mēs pārāk ilgi kavēsimies, tad pastāv cits risks. Mēs varam zaudēt šo impulsu, cilvēku vairs nebūs koncentrējušies uz šo konkrēto uzdevumu, vai runa ir par nacionālajām iestādēm vai nozar kā tādu. Līdz ar to mums jāatrod zelta vidusceļš starp šiem diviem riskiem. Kas attiec uz eh, nokavēšanās aptvērumu, tad eh, komisija, kā jau es sacīju, apspriedīs to ar parlamentu un padomi, eh, tāpat arī ar ESMA. Tā kā varbūt mēs varētu norganizēt neformālu sanāksmi pavisam drīz, uh, lai uh, konstatētu, kā tālāk rīkoties. Priekšsēdēs, paldies! Fabio, kaut kas ļoti svarīgs, jo mums vēl būs cits sanāksums. Es prasīju, kopš kura brīda, brīža esmā ir informēta par eh, kavējumu. Tas ir svarīgs jautājums. Tas, ko es centos uzsvērt attiecībā uz to, kad eh, šis jautājums tika eh, kļuvis skaidrs, eh, tika pieņem lēmumu par RTS. Pavisam īsi pēc tam mēs uzreiz nosūtījām vēstuli un sākām sarunas divas nedēļas pēc valdes sanāksmes. Tātad tas bija pirms mēneša. Tā kā esmu informējis par savu laiku grafiku, kad es saņemšu informāciju pagājušajā nedēļā. Tad, tad, to mēs varam apstiprināt sanāksmē. Paldies visiem, kas piedalījās šajās svarīgajās diskusijās. Paldies ESMA, paldies komisijai. Kaut arī jūsu atnestās ziņas nav tās labākās par laika grafiku, bet par saturu tā kā jūs esat saņēmuši daudz vēstules un piezīmes no citiem kolēģiem, un mēs gatavojam kopīgu vēstuli no sarunvedēja komandas, mēs gribētu saņemt arī rakstiski atbildes uz šiem jautājumiem. Lai, lai tas nav tikai mutiski viss. Paldies! Tālāk sestais eh, punkts darbkārtībā uzņēmumu ienākumu nodokļu politikas pārredzamības koordinācijas un konverģences veicināšanas savienībā. Divi referenti - Analīze Dodsa un Ludeks Nīdermajers, kurš sāk pirmais. Jo savādāk es to izlēmšu, ja paši nevarat vienoties. Man uh, galvā stāv Dods Nīdermajer ziņojums, tāpēc sākam ar Analīze Dods, lūdzu. Paldies, priekšsarētāji. Cerams, nākamreiz Nīdermajer kungs tad var sākt pirmais. Tad mm, mm, vispirms vēlos pateikties savam kolēģim Nīdermajer kungam un viņa personālam, tāpat arī sekretariātam, visiem ēnu referentiem. Varbūt cilvēki varētu pievērsties tam, ko es saku, klausīties. Esmu viens no tiem, kas iesniegusi E, grozījums tekstam. E, tur ir diezgan liels skaits grozījumu. Paldies visiem, kas ir e, tik rūpīgi iepazinušies ar šo tekstu. Tas, ko grozījumu iesniegšanas process parādīja, tas, ka lielākajā daļā jautājumu mums ir vienprātība praktiski visās politiskais grupās un deputātu. Un Tas, manuprāt, parāda to, ka mums ir jācīnās ar agresīvu nodokļu plānošanu, ko eh, nesen parāda arī balsojums taksē īpašajā eh, apakškomitejā. Un šī vadošā loma, ko Eiropas parlaments ir uzņēmies, jau uh, sniedz pietiekami iespaidīgs rezultāts. Vēlējos pavisam īsi informēt par procesu, un Nīdermaier kungs papildinās to ar saviem komentāriem, protams. Sekretariāts eh, ļoti daudz strādājis, lai nonāktu pie kompromisa grozījumiem no tā teksta, kas ir iesniegts, kā vienmēr, eh, tad, kad ir tik daudz grozījumu, ir daudz uh, grozījumu, kur e, atkārto oriģinālo tekstu vai kur ir nepieciešams veikt e, grozījumus, lai e, teksts būtu sakarīgs, saskaņots, un es ceru uz jūsu izpratni attiecībā uz jūsu grozījumiem. Mēs cenšamies pēc iespējas taisnīgāk rīkoties. Pavisam īsi Es pateiktu, ka ir vairākas jomas, kur kolēģi ir iesnieguši tekstu, kas ievērām stiprina ziņojumu. Es strādāju kopā ar līdzreferentu, lai nodrošinātu to, ka tas ir eh, izveidots ļoti sakarīgā tekstā. Mēs ļoti caurskatām darbojamies, esam izgājuši cauri pielikumiem, kas aptver visus rekomendācijas saistībā ar nodaļu nosaukumiem ziņojumā. Tālāk būs apsvērumu punkti Eh, ziņojuma sākumā un rekomendācijas, kas ne, eh, neiekļaujas nevienā no līdzinējām nodaļām. Protams, ka ir daudz paskaidrojuši teksta, kas ir iesniegts mums, un tas ļoti palīdz saprast uh, par to, kāda ir ietekme agresīvai nodokļu plānošanai un nodokļu nolēmumiem. Uh, Tātad tas ir viss e, mums iesniegts, un tas viss ļoti bija loģiski. Tad ir dažas jomas, kur mēs e, prasīsim papildus informāciju no kolēģiem, ko viņi ir centušies e, panākt ar savu grozījumu, piemēram, grozījumi par ziņojumiem un iepirkumiem, lai saprastu, ko kolēģi centušies ar tiem panākt. Bet ir vairākas arī jomas, kur, kā es sacīju, mēs centāmies panākt kompromisu. Uh, starp atšķirīgām nostājām, bieži vien vairākām nostājām, ko kolēģi ir iesnieguši par dažādiem jautājumiem, piemēram, attiecībā uz CCCTB. Vēlējos vēlreiz pateikt paldies līdzreferentam, visiem ēnu referentiem, ar nepacietību gaidu diskusijas, kas mums būs ar ēnu referentiem tuvākajās dienās lai nodrošinātu to, ka mums ir labākie kompromisa priekšlikumi, kas ir apmierinoši un pieņemam lielākajai daļai grupu, jo es zinu, ka šis eh, ziņojums būs noteikti tas, kurš saņems eh, atbalstu no lielākās daļas eh, grupu šajā parlamentā, un tad to mēs redzēsim balsojumā. Un tagad došu vārdu manam līdzreferentam. Paldies, analīzēja Ludek, lūdzu. Paldies! Arī es vēlos atkārtot to, ka atzinīgi vērtēju ieguldīto laiku un darbu, eh, strādājot pie grozījumiem. Paldies analīzē, viņas komandai eh, un sekretariāta komandai. Kā jau tas tika pieminēts, daudzi eh, grozījumi tiešām uzlabo ziņojumu, padarot lietas skaidrākas, ļaujot labāk saprast šos jautājumus, Tāpat ir daži grozījumi, kurus eh, eh, būtu grūti iekļaut un saņemt eh, lielu atbalstu, un, un tur būs ar balsojumu jāizlemt. Papildus skaidrojumos, tur mēs redzējām daudzas jaunas idejas attiecībā cīņu pret BEPS. Mēs darām visu, lai izskatītu šos grozījumus, sazināsimies ar jums individuāli, lai saņemtu papildus skaidrojumus un uh, Eh, pat šobrīd mēs esam gatavi iestrādāt eh, viņus tekstā, ja tie sakrīt ar tekstu kopējo virzību, un eh, tad var dot pietiekamu skaidrību. Par procedūru mēs sākam strādāt pie kompromisiem, tā kā pielikums šai ziņojumā ir vissvarīgākais, jo tur ir prasības normatīvai darbībai, tad tas tas, ar ko mēs sākam. Nākamnedēļ būs ēnu referents sanāksmes, un Cerams, ka tādējādi mēs sagatavosim kompromisus debatēm nākamajā nedēļā. Un e, debats ar e, ēnu referentiem ir ļoti svarīgs, jo vēlamies rast pietiekam plašu atbalstu un e, sniegsim saulēcīgu informāciju. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešams panākt kompromisus, lai nonāktu pie ļoti labu ziņojumu un pirmkārt jau konsekventu ziņojumu. Mēs balsosim par 300 eh, grozījumiem pēc kārtas, diez vai eh, kopu rezultāts, gala rezultāts būs konsekvents. Un tādēļ ir nepieciešams atrast eh, kompromisus, lai ziņojums būtu saskaņots visvairāk jau attiecībā uz pielikumu, nevis preambulu. Tāpēc ir nepieciešams nodrošināt, ka padomu komisija mūsu viedokli uztver nopietni, tāpēc ir jārisina situācija ar BEPS Eiropas Savienībā. Uh, Mērķim, manuprāt, būtu jābūt tādam, ka mēs nākam klājā ar priekšlikumiem, kas ir pietiekami skaidri, kas darbotos, kas radītu pamata uzlabojumu veikšaniem uzņēmumu ienākumu nodokļa politikas jomā. Kā jau sacīju, mēs centīsimies panākt kompromisus, lai nodrošinātu to, ka teksta rezultāts, eh, rezultātā būtu tev šis teksts eh, saskaņots. Es nedomāju par <clears throat> tikai par kompromisu starp analīzu mani un mūsu grupām, bet gan eh, saņemt pēc iespējas plašāku atbalstu kopumā. Tāpat laikā es uzskatu, ka mums ir jācenšas atturēties no tā, ka mm, groz, eh, tiek ieklausni neskaidri grozījumi, kas iet daudz tālāk par pašreizējo situāciju Eiropas Savienībā, jo Es uzskatu, ka tādējādi tiks grauta eh, ziņojuma uzticamība un uh, ne, radīs ne, e, sliktāku ietekmi uz ziņojumu nākotnē, lai risinātu BEPS problēmu. Tātad e, gaidu iespēju e, pabeigt kompromisus un novest tos līdz balsojumam ekon. Cerams, ka būs ne tikai labs priekšlikums, bet arī labs ziņojums gal galā un saņemsim plašu atbalstu plenārsēdē balsojumā. Un, protams, kontaktēšos ar dažiem no jums, ēnu referentiem vai Eh, citiem deputātiem, eh, lai eh, labāk saprastu jūsu idejas un iekļautu tos ziņojumā. Lielas paldies, Lodek! Tagad došu vārdu ānu referentiem no dažādajām politiskajām grupām, sākšu ar ECR. Lielas paldies, priekšsādātāji, runāšu vāciski. Vispirms pateicos abiem referentiem par ļoti labo darbu, Priecājos, ka varu turpināt darbu kopā ar viņiem pie šī ziņojuma, vērtēju šo ziņojumu pozitīvi. Tomēr man ir uh, virkne priekšlikumu grozījumiem, kurus es uh, nedaudz konkretizēšu. Vispirms gribēju teikt, ka man ir uh, bāžas uh, par rekomendāciju A2. Uh, par godīga nodokļu maksātāju kvalitātes zīmogu. Manuprāt, tā nav laba doma, jo šāda zīmoga vai kvalitātes zīmes piešķiršana nebūtu īstenojams pasākums, ņemot vērā to, ka ir jāsaglabā nodokļu noslēpums, saistī, eh, kas attiecas uz uzņēmumiem, un tas būtībā ir eh, tāds pasākums, kur katrs var rīkoties eh, kā vēlas. Uzņēmumi var ehm, lobēt savu situāciju nodokļu iestādēs un ehm, uzlabot savu tēlu kā godīgs nodokļu maksātājs, kaut arī to būtībā nemaz nav iespējams pārbaudīt. Un tāpēc um, Kaut arī šī priekšlikuma mērķis ir apsveicams, drīzāk to nevajadzētu paredzēt, jo man nav skaidrs, kā šis pasākums varētu tik īstenots. Kas attiecas uz obligāto ziņošanu par nodokļu pasākumiem un automātisko apmaiņu ar um, nodokļu nolēmumiem. Man būtu svarīgi, lai šī informācija tiktu nosūtīta arī komisijai, proti ko konkurences ģenerāldirektorātam, jo šeit mēs runājam ne tikai par nodokļu jautājumiem, bet arī par to, ka pastāv risks um, nelikumīgam valsts atbalstam. Un tāpēc būtu svarīgi, lai arī komisija saņemtu informāciju, kas tai ļautu izpētīt uh, situāciju tur, kur ir aizdoms par nelegālu valsts atbalstu. Un tieši tāpēc uh, saņēmēja sarakstā attiecīgai informācijai ir jāiekļauj arī konkurences ģenerāla direktorāts vērtējums eh, par uzņēmumu nodokļa mm, ne, nemaksāšanu komisijā. Es uzskatu, ka tas nav īsti iespējams, jo tas eh, nodro, nozīmētu to, ka šeit eh, būs uh, problēmas, turklāt uh, nodokļi jau nav arī komisijas kompetencē, tāpēc uh, tas nav īsti uh, juridiski pamatoti, tāpēc prasām svītrot šo priekšlikumu, kas attiec uz kopējo uzņēmumu ienākumu nodokļu bāzes aprēķinu. Arī te mēs aicinātu svītrot šo priekšlikumu tieši tāpēc, ka tas ietilpst dalību valstu kompetencē nodokļu jomā un te spauž savas politiskās eh, grupas eh, viedokli. Jūs varat protokolā ierakstīt, ka man personīgi ir atšķirīgs viedoklis. Es uzskatu, ka kopēja nodokļu uzņēmuma ienākuma nodokļu bāze ir labs priekšlikums un it īpaši konsolidētas eh, uzņēmuma ienākumu nodokļu bāzes elementi, un kopēja nodokļu bāze ir pareizs priekšlikums, un tas arī nevājina nacionālo kompetenci, jo mēs te runājam tikai par nodokļu bāzi, nevis par nodokļu likmēm, jeb um, nodokļu līmeni. Un tieši tāpēc uh, ir nepieciešams grozījums, ka šie īpašie noteikumi nāk par labu, uh, ir jāsvītro noteikumi, kas nāk par labu mazajiem un vidējiem uzņēmiem, jo, manuprāt, tas radīs grūtības lēmumu pieņemšanā, ja uz uh, MVU neattieksies um, kopējā uzņēmuma ieņēmuma ienākuma nodokļa bāze, ņemot vērā to, ka uzņēmuma ienākuma nodokļa bāzes definīcijai ir jābūt tādai, lai arī MVU varētu to aprēķināt un līdz ar to tas attiektos uz visiem uzņēmumiem. Mēs eh, gribētu arī nākt klajā ar priekšlikumu um, konkurences eh, ģenerāldirektorātu pārveidot par um, konkurences aģentūru, kas nebūtu tiešā, mm, komisi, tieša komisijas struktūra, tā būtu neatkarīga aģentūra, tas eh, stiprinātu tās lomu. Uh, Tas um, būtu grozījuma priekšlikums, kas attiecās uz rekomendāciju P2. Mēs aicinām svītrot arī priekšlikumu C1 ES uh, kompetenci starptautiskajos nodokļu nolīgumos, jo nodokļi vienkārši nav Eiropas Savienības uh, kompetencē, un um, tas pārkāptu subsidiaritātes principu. Bet ko mēs varētu darīt? Proti, apsvērt pasākumus, kas ir vērsti pret pasā, uzņēmumiem, kas izmanto nodokļu paradīzes. Um, tas uh, saistāts ar rekomendāciju C2, un te mēs ierosinātu komisiju papētīt, vai tirzniecības nolīgumi ar valstīm uh, kuras ir pasludinātas par nodokļu paradīzēm, varētu tikt atcelti balstoties um, un uh, varbūt ir iespējams um, izdarīt spiedienu pret šīm valstīm. Tālāk uh, nodokļu robu likvidēšana, kā tas minēts rekomendācijā D1. To mēs neuzskatām par pārēzu rekomendāciju, jo arī šeit rodas uh, kolīzijas um, kompetences kontekstā. Uh, Tas ir dalība valstu kompetencē, un, manuprāt, tas no ziņojuma ir jāsvītro, un tieši tā. Un visbeidzot, mums būtu svarīgi, lai visas, lai no ziņojuma tiktu svītroti visi elementi, kas neatiecas uz uzņēmumu ienākumu nodokli, bet, piemēram, uz pievienotās vērtības nodokli, kurš vairāk kārt ir pieminēts ziņojumā. Tas pārsniedz šī ziņojuma apjomu aptvērumu, jo nosaukums uh, piemin tikai uzņēmumu ieņēmumu nodokli, un tieši tāpēc uzskatām, ka referentam vajadzētu runāt tikai par uzņēmumu ieņēmumu nodokli un nevis par citiem nodokļu veidiem, jo, kā jau teicu, tas arī saistās ar kompetences sadalījumu. Paldies! Paldies, Luke! Liberāļu frakcijas vārdā neredzu, kurš tad varētu uzstāties. Neviens nav pieteicies, un tāpēc došu vārdu Kātī no Goja. Viņas arī nav klāt. Labi, vārds nākamajam runātājam. Paldies priekšstādātāji, paldies arī referentam. Mēs um, esam iesūtījuši vairākus grozījumus, un, uh, protams, ka uh, tie varbūt ir pretrunā ar citiem priekšlikumiem. Dažiem no mums uh, ir uh, ļoti konkrēts viedoklis par jaunākiem atsevišķiem elementiem, bet būtiskākie jautājumi saistībā ar uzņēmumu nodokli ir eh, tādi, lai uzņēmumi tiešām maksātu šo nodokli, darītu to caurskatāmi, un tas eh, būtu redzams arī pilsoņiem, it īpaši tajās valstīs, kur darbojas daudz nacionāli uzņēmumi. Un, eh, protams, otrs jautājums ir arī subsidiaritātes, jeb suverenitātes jautājums. Mēs savos grozījumos, ko esam iesnieguši, mēģinājām panākt to, ka šis līdzsvars tiek nodrošināts, lai nodrošinot to, ka uh, informācija, kas ir būtiska pilsoņiem un valdībām, tiek uh, publicēta pēc iespējas lielākā apjomā, un šī informācija tiek nodrošināta vienlaikus uh, nodrošinot valstīm tiesības noteikt nodokļu likmes, ieskaitot arī uzņēmumu ienākumu nodokļu likmi. Mēs redzam, ka daudzas valdības, piemēram, valdība īrijā, uh, ir ieviesusi sistēmu, kas uzņēmumiem ļauj izvairīties no savas nodokļu daļas nomaksas, ieviešot tās augto patentu iz, izņēmumu. Un būtiskākais priekšlikums mūsu grozījumos ir tāds, ka, lai kādus mehānismus izmantotu valdība, uh, Eh, ir jānodrošina, ka pilsoņi un eh, sabiedrība apzinās, eh, cik daudz uzņēmums ir nomaksājis nodokļos un cik daudz nav. Un tas ir jāsastaista arī ar mūsu sarkanās līnijas, sarkano līniju jautājumiem par valdību suverēnajām tiesībām, ne tikai samazināt uzņēmumu ienākumu nodokli, bet arī palielināt to, ja tās uzskata, ka tas ir nepieciešams. Tā mums ir absolūta sarkanā līnija. Mēs esam šādu mm, priekšlikumu iesnieguši un vispār veselu virkni ar grozījumiem, lai nodrošinātu to, ka ar referentu notiek īsta diskusija par kompromisiem, lai mēs visi varētu kopīgi vienoties par to, ka šis parlaments izstrādā ziņojumu, kas gūs atbalstu ne tikai pašā parlamentā, bet arī arī to cilvēku atbalstu, kas mūs ir ievēlējuši mūsu attiecīgo dalībvalstu pilsoņu vidū. Un es vēlētos, lai lielākās grupas sadarbotos un panāktu kompromisu, kas varētu gūt uh, parlamentu vairākumu atbalstu, jo uzskatu, ka uh, valdības un padome droši vien šo ziņojumu noraidīs, un um, pretējā gadījumā, ja mēs nevienosimies, to noraidīs pilsoņi. Liels paldies! Nākamais runātājs Kapkeito zāļo grupas sādā. Paldies priekšsādātājiem! Tas gan ir tradicionāli, bet ar labiem nodomiem gribēju pateikties abiem referentiem par uh, labo darbu un par um, darbu tik sarežģītā jomā, kur pastāv viedokļu atšķirības starp uh, politiku politiskajām grupām un pat starp deputātiem vienā grupā. Un šīs problēmas ir jārisina. Sākšu ar dažiem komentāriem par procesu pirms um, pievērsīšos mūsu grozījumu detaļām. Mēs uzsākām šo procesu vairākās ēnu referents sanāksmēs un 12. sanāksmēs, un tas bija konstruktīvs veids, kā strādāt pirms eh, vasaras sākuma, bet ēnu referentu sanāksmēs parādījās eh, vairāk kompromisi, kas eh, tiks izstrādāt tuvāko nedēļu laikā. Un es gribēju teikt, ka manā grupā pastāv bažas par to, ka kompromis tiek veidot tikai starp parlamentu abām lielākajām politiskajām grupām. Un, ja tiešām, uh, tā ir, tad tas ir pretrunā šī parlamenta darbības uh, gāram. Ir jāiesaista visas grupas kompromisu meklēšanā, ieskaitot arī mazās grupas, kuras ir ļoti nobežījušās par šo jautājumu. To es gribēju vēlreiz uzsvērt. Mēs redzam, kāda ir grozījuma, redzam, ka ir ļoti daudz grozījumu, kā to pieminēja analīze, un pastāv arī domstarpības paš, pašu grupu iekšienē. Un tas, ko mēs šeit redzam, ir tas, ka mēs uh, šeit vadāmies pēc savām nacionālajām interesēm. Tas nav pārsteidzoši, jo tā ir ļoti pretrunīga lieta gan nacionālā līmenī, gan Eiropas Savienībā, bet tas ir tieši tas, kas mums būtu jāapkaro. Mums ir jānodrošina, ka mēs visi strādājam Eiropas Savienības pilsoņu kopumu vārdā, nevis nacionālo valdību vārdā. Uh, jo pretējā gadījumā mēs uh, piekopjam skādi un vādi politiku, un uh, kā Eiropas pilsoņi mēs visi zaudējam, ja valdības uh, sacenšas viena pret otru. Nosakot zemākas nodokļu likmes, tad uh, rodas risks, ka pastāv mm, pretrunu starp nacionālajām prioritātēm. Mēs vēlamies godīgu nodokļu politiku, nevis tādu, kas uh, sasč, sašķeļ Eiropu mm, pa valstīm un vēlamies, lai uzņēmumi sacenstos ar savām precēm un pakāpojumiem, nevis ar to, kurš var maksāt vismazāko nodokļu likmi. Runājot tagad par mūsu grozījumiem. Pirmkārt, par ko mēs esam nobežījušies visvairāk, ziņojumā nemaz neparādās, proti lielo uz, grāmatvedības uzņēmumu un juridisko mm, konsultantu loma, kas spēlē būtisku lomu nodrošinot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nepieciešami būtiski grozījumi šajā ziņojumā, kas vērstos to, lai ierobežotu šādu praksi. Un tāpēc mēs esam sagatavojuši grozījumu 314, lai likvidētu grāmatvedības uzņēmumu uh, monopolu. Par CCCTB mēs uzskatām, ka tas nav mm, neatspoguļojis komisijas priekšlikumā, un mūsu priekšlikumi varbūt negūst nacionālo valdību atbalstu kurai nepiedar šī parlamenta deputāti, bet uh, mūsu ambīcijas uh, ir, un mēs vēlamies, lai komisija spēcīgāk spiest uz to, lai CCB tiktu ievies. Tas uh, pašlaik um, tā nav, un tāpēc ir nepieciešami grozījumi, lai parādītu, ka mēs šeit spēlējam vadošo lomu, nevis tikai mm, sakojam komisijai. Nepieciešams um, komisijai dot uh, spēcīgākas um, sarunu pilnvaras sarunās ar. Uh, padu, kas vēlas šīs sarunas bloķēt. Trešais punkts par informantiem. <clears throat> Ja nebūtu izveidota takse komitīja, mēs kā likumdevēja būtu vājākā pozīcijā, ja mums nebūtu šīs informācijas, un ir ārkārtīgi būtiski, lai mums būtu paredzēta uh, um, spēcīgi aizsardzības ziņojumiem. Zināmi aizsardzības mehānismi jau ir, bet mēs vēlamies, lai galīgajā ziņojumā tas tiktu svītrināts un tālāk par valstīm specifiskajiem ziņojumiem. Mēs redzam, ka tā ir šīs ziņojuma pievienotā vērtība, mēs par to priecājamies un tas ir punkts, kuram mēs visi piekrītam. Uzskatām, ka tas ir būtisks pienesums, ko parlaments nodrošina caurskatām, caurskatāmības vairošanā nodokļu jautājumos. Es domāju, kā nu referentos mums veidosies interesanta un draudzīga diskusija, kaut arī mēs um, nevienmēr viens otram piekrītam un meklēsim uh, apjomīgus kompromisus, nevis uh, vienkārši vairākumu, jo ir ārkārtīgi būtiski uh, saprast šo atšķirību starp kompromisu un konsensu. Nevajadzētu meklēt um, viltu ārpus eh, konsensa, kas drīzāk ir tāds principa jautājums. Liels paldies! Un Kato kundze un tagad FDD vārdā Marko Cānīlos. Paldies, priekšstādātāji! Arī es vēlos pateikties abiem referentiem, kas sāk šo konstruktīvo dialogu. Mēs esam noturējuši sanāksmi visi kopā. Un tur parādījās svarīgi elementi diskusijām. Un bija arī citi elementi, par kuriem varējām vienoties. Tātad šis process līdz šim no man viedokļa bijis veiksmīgs. Pavisam īsti rezumēšu dažus, dažus punktus, kas man ir izšķirīgi svarīgi. Vēlētos, lai tie atainotos kompromisos, kas tiks iesniegt un kurus mēs apspriedīsim. Pirmkārt, es uzskatu, ka pamatpunkti, kas ir jāiekļauj, eh, attiec uz caurskatāmību. Tā ir būtiski svarīga, kad runājam par šo lietu, jo tie, kas nodarbojas ar Eh, nodokļu apakškomitejas darbu zina, cik grūti bija piekļūt dokumentiem, iegūt informāciju par eh, šo lietu. Tāpēc es domāju, ir jābūt vienai kopīgai pieejai attiecībā uz caurskatāmību. Protams, ka ziņošanai jābūt par katru valstu atsevišķi, un šiem ziņām jābūt publiskiem. Ir jāizstrādā tāds ietvers, kas šo ziņošanu ka šo ziņojumus par katru valstu atsevišķi padarītu viegli pieejamu sabiedrībai, jo bieži vien uh, tas viss tiek veikts ļoti sarežģītā veidā, ir jāskatās uh, konkrēti pa bankām un, un jāpanāk, lai šī informācija būtu viegli pieejama cilvēkiem un saprotam, ne tikai ekspertiem. Un vēl viens būtisks jautājums ir jāizveido kopīgi konkurēt, konkurences noteikumi visiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā. Es domāju, ka šis ir spēcīgs priekšlikums, kas varētu stiprināt komisijas vārgo priekšlikumu par CCTB. Mums jānosaka kopīgas definīcijas, kopīgi uh, noteikumi, kas ir eh, visām 28 dalībvalstīm vienādi, un tad dalībvalstu ziņā būs pašām noteikti uzņēmumu nodokļus, bet nodokļu eh, pamatam jābūt ir vienādam visās 28 dalībvalstīs, lai viens uzņēmums netiktu diskriminēts kādā citā un negūtu ieguvumus uh, vienā valstī vairāk kā citā. Un tad vēl ir e, jāpauž nožēla par to, ka nav koordinēti nodokļu, nav koordinēts, koordinēts nodokļu likmes Eiropas Savienībā. Ir jāpieprasa Eiropas līmeņa sabiedriskais reģistrs par uzņēmumiem. Pat labam šāda, šādas lietas nav. Ir nacionālās datubāzes, taču bieži vien ir grūti gūt informāciju no tām un saprast eh, to, jo tā dažādās dalībvalstīs tiek pasniegta atšķirīgi. Tātad ir nepieciešama kopīga datu bāze par uzņēmumu Eiropas Savienībā. Vēl ir lietas, kas trūkšai ziņojumā, un mēs eh, tās ierosināsim grozīmos. Tāda viena lieta ir banku loma bankām ir bijusi un arvien ir būtiska loma konkurences kropļošanā. Un tas arī palīdz lielajiem uzņēmumiem, daudznacionāliem uzņēmumiem izvairīties no nodokļu maksāšanas vai arī pārcelt uh, savus ienākumus uz citu valsti, kur nodokļi jāmaksā mazāki. Tā tad daudz tiek apspriests uh, nodokļu padomdevēja loma, taču ne banku loma. Fakts ir tāds, ka līdzekļu uh, pārskaitīšana, vai šie līdzekļi būtu legāli vai nelegāli, paredz banku iesaist, tāpēc jānodrošina, ka finanšu institūcijas un bankas Eiropas Savienībā ir pilnīgi caurskatāms, jo tad, ja mēs varam izsakot uh, naudas plūsmai, tad mēs varam arī saprast, no kurienes tā nāk, nāk un kurp tā dodas. Tātad es gribētu kaut ko spēcīgāku tekstā par banku lomu šajā procesā. Un tad vēl ir cita lieta, par kuru domā vienoties būtu grūtuma, ar vēlos to pieminēt. Proti, ar katru dienu arvien vairāk parādās liecības tam, ka ir un arvien ir bijusi spēcīga politiskā grība no dažu dalībvalsts pārstāvjiem. Viņi nevēlas risināt šo problēmu. Pirms dažām dienām Vācijas laikraksti ziņoja par to, ka dažas dalībvalstis ir bloķējušas efektīvus pasākums pret nodokļu nolēmumiem padomē. Es domāju, ka ir e, svarīgi nosaukt vārdā tos cilvēkus, kas pagātnē un tagad nevēlas atrisināt šo lietu un vēlas turpināt e, visu tā, kā bija agrāk. Business as usual, acīm redzot, nav vairs ilgspējīgs risinājums. Un pēdējais punkts, tas arī attiec uz bankām. Ir nepieciešams iekļaut ieteikumus par kontrolas pasākumiem un sankcijām, kas tiek piemērotas tiem, kas neievēro noteikums. Jābūt kopīgai definīcijai, vienotai definīcijai nodokļu paradīzēm. Un e, valstīm, kas iekļauts melnē sarakstā, tas ir svarīgi. Un mums ir arī nepieciešama virkne sankciju uzņēmumiem finanšu institūcijām, kas pārkāpj caurskatāmības noteikums, kas nesadarbojas un turpina izvērst savu darbību valstīs, kas varētu būt definējams kā melnajā sarakstā iekļaujams. Mūsu zaļie kolēģi jau runāja par trauksmes cēlājiem. Bez viņiem mēs šo jautājumu vispār neapspriest Eiropas parlamentā un visā Eiropā. Tātad mums jānāk lējā ar priekšlikumu, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienība un komisija ievieš uh, tiesību aktus, kas uh, aizsargā trauksmes cēlājs visā Eiropā. Es esmu no Itālijas, un mums dažkārt ir tādi likumi, kas ir uzskatām par paraugu praksi. Šajā jomā mums šāds likums ir. Tas aizsargā, piemēram, mafijas uh, informācijas izpaudējus, un tad varētu aizsargāt arī arī trauksmes sēlājus Eiropā. ENF um, e, kolēģis neredzu, neviens no klātesošajiem arī nav pieteicies. Ā, tagad gan redzu. Fernandes kungs. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, agradecer el, el trabajo que analiza. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos uh, referentam un izsakos savā vārdā un Haurigī kunga, kurš iesniedz vairākus grozījumus vārdā. Viena no problēmām, kas parādās parlamenta nostājā par nodokļu paradīzēm, ir tā, ka mēs lūdzam, lai tās definētu ar objektīviem kritērijiem. Taču Ramons Haurigī un es esam iesnieguši grozījumus, kas paredz izveidot veselu virkni kritēriju. Nu, tos var paplašināt vai samazināt, taču mums vajadzīgs kaut kāds atspai, atskaits punkts, lai noteikti, kas īsti ir nodokļu paradīze. Ir daži priekšlikumi, piemēram, par to, ka nav sociālā nodokļa vai arī uh, nodokļu atvieglojumi uh, uzņēmumiem, kas eh, neīsteno savu darbību konkrētā valstī vai arī ir eh, kāda slepenie nodokļu nolēmumi vai ad hoc vai de facto bankas eh, noslēpuma atzīšana vai arī trauksmes cēlāju nesargāšanu. Nu, tur var būt vesela virkne kritērija, bet mums ir vajadzīgs šāds saraksts, lai varētu definēt, ko īsti nozīmē nodokļu paradīze. Mēs arī piekrītam tam, ka jāizveido Eiropas nodokļu identifikācijas numurs, bet šeit jāiekļauj nodokļu aģentūras. Varbūt vien tāda būtu jāizveido tās varētu pētīt eh, gadījums, kad ir eh, pārobežu režīmā izmantot nodokļu atvieglojumi. Es domāju, ka e Eiropai un Eiropas parlamentam nevajadzētu te pašam sevi mānīt. Eiropas parlaments ir līdzlikumdevējs Un Šoiblis kungs netik sen bija mūsu komitejas loceklis. Bet e, tagad rodas jautājums, vai padomē lēmums par šo lietu būtu jāpieņem vienprātīgi vai nē, bet nu katrā ziņā pateicot referentiem par darbu. Vēl kāds vēlas izteikties? Asanta kungs. Tad jums uzreiz arī jārunā. Just a short point, Mr. Ch Pavisam īsts punkts, Priekšstādā kungs vēlos ierosināt, ņemot vērā to, ka pavisam neliels deputātu mazākums šeit e, ir dalītām domām par tematu. Mēs visi iestājamies par caurskatāmību, bet par konverģenci mums ir šaubas. Bet teksta beigās ir konceptuāla atšķirība starp ka to, kas attiec uz caurskatāmību un to, kas attiecas konverģents. Jo tad, kad mēs balsosim, tad mēs balsosim jā par caurskatāmību un nevienmēr jā par konverģents. Koordinācija ir tāda uh, jaukta koncepcija. Vai te ir runa par caurskatāmības koordināciju vai nodokļu likmi koordināciju? Ja runa par caurskatāmības koordināciju, tad jā, bet ja runa par vienotu likmi, tad šī koordinācija varbūt nedarbosies. Uh, Tātad teksta līmenī ir jānošķir eh, šīs divas lietas, lai balsošana arī būtu caurskatām. Paldies! Liels paldies! Un tagad atgriežamies pie referentiem, kurš runās pirmais. Lūdek, lūdzu. Labi, izteikšos pavisam īsi. Ļoti augstu vērtēju šīs debates. Tās izgaismo vairākus tematus, par, kurām, par kuriem esmu pārliecināts spriediesim tuvāko dienu laikā. Es tiešām uzskata, ka ēnu referents sanāksmei ir jāpalīdz izveidot kompromisu, bet, kompro, bet uh, ēnu uh, referentiem ir jāapzinās arī savu atbildību, kad viņi piedāvā savu kompromisu. Mums jārod uh, tāds kompromiss, kas ir pieņemams vairumam grupu, tas jāpatur prātā, Jo skaidrs, ka tikai ar labiem kompromisiem mēs varam panākt labu ziņojumu, ne tikai nevis ar balsošanu pa 300 grozījumiem. Kā jau teicu, mēs apspriedīsim temats, ceru, ka apspriedīsim priekšlikumu pamatoties uz uh, saturu un uh, pierādījumiem un ceru, ka panāksim tādu skaidru formulējumu un arī tas attieksies uz pielikumu. Un gribu pieminēt, ka BEPS problēmas neizveidoja eh, tā trauksmes cēlāji, bet eh, arī G20 uz to bija norādījuši eh, nu, jau 20 gadu gaitā. Tāpēc ir jāveido labākā atbild uz BEPS. Šī problēma jau sen ir atzīta, mums ir jāizdomā veids, kā uz to efektīvi atbildēt. Uh, noslēgumā ceru, ka būs veiksmīgas debates un vēlamies, lai ziņojums būtu saprotams, eh, labs un gūtu atbalstu analīzi lūdzu. Paldies! Nevēlos te kaut ko paredzēt, kādas būs diskusijas ēnu referents sanāksmē, taču es domāju, ka būtu vērts paskaidrot dažus punktus, kurus pieminēja daži kolēģi. Augstu vērtēju kolēģi komentārs. Es domāju, tie tiešām bija ļoti vērtīgi. Milzīgs paldies! Pavisam īsi. Lūk, arī kungs norādīja uz vairākiem svarīgiem aspektiem. Pirmkārt, runājot par godīga nodokļu maksātāja zīmi, es domāju, tam procesam jābūt e, skaidram, e, tas tam jātainojas tekstā, tad teksts būtu pieņemāks. Un komisijas Uh, nodokļu uh, plaisa A6 ietveros. Es domāju, šis aspekts jau ir pārāk politizēts. Pieprasot, lai komisija izveido šādu uh, stingru mm, prasību, tad uh, arī var izvairīties no politizācijas, un tad visi var cienīt šo lietu komisijas loma starptautiskajos nolīgumos viens ietveros minēšu, ka uh, tirdzniecības nolīgumi tiek uh, skatīti C3 ietveros, tātad šī lieta jau ir iekļauta tek tekstā. Un tad par um, nodokļu amnestiju. Šiet, ka dalībās un cits iesaistītās puses vēlas, lai komisija sniegtu skaidrāku ietvaru, kad amnestija, nodokļa amnestija pieņemam. Es nedomāju līdz ar to, ka dalībās uzskatīs, ka viņām tiek atņemta mm, suverenitāte šai ziņā, bet nu par to mēs varam vēl vairāk runāt. Runājot par daudziem komentāriem, kas izskanēja no Marka no goda, es pilnīgi piekrītu vairumam tam, ko jūs sacījāt. Protams, jāpanāk ir līdzsvars, caurskatāmība ir ārkārtīgi svarīga. Un pavisam skaidri vēlos sacīt, šis ziņojums neatiecas uz minimālajām un maksimālajām nodokļu likmēm. Tas nav iekļauts šajā ziņojumā. Uz to norādīja arī Santa kungs. Šajā ziņojumā nav teksts, kas eh, ierosinātu kaut kādas minimālās vai maksimālās nodokļu likmes. Tas visiem skaidri jāsaka, jo es saprotu, ka dažiem kolēģiem tas ir strīdīgs jautājums un mēs ļoti smagi strādājam, lai nodrošinātu, ka arī mazās grupas pēc iespējas vairāk tik iekļauts. Tas attiec uz daudziem komentāriem, ar kuriem nāca klājā arī Molija. Galvenokārt tā fakta dēļ, ka ir tik daudz šo grozījumu, ir grūti šo procesu sākt no tehniskā aspekta. Sekretārs mēģina panākt kaut kādu kārtību šai procesā, un tad mums būs kompromisus, bet kompromisi nav domāti, lai radītu viltus konsensu, kā jūs sacījāt. Drīzāk ir paredzēts pēc iespējas vairāk grupu iesaistīt, lai izveidot tekstu, kas tām ir pieņemams. Runa par lielēju, lielo četrnieku un uh, grāmatvedības firmām. Uh, Te mums ir jāizvērš um, diskusijas ar ANU referentiem, iespējams arī plenāru sēdē, jo šeit ir atšķirīgi politiskie ieskati. Runājot par kopīgo uzņēmumu um, nodoksīs ITB, kā sacīja Zanī, mums tas jāapspriež uh, referentu un ANU referentu grupā, jo pat laban komisija pieņem divu soļu pieeju CCTB iekļaušanai Mūsu pieeja ir daudz ātrāka, bet eh, jāpanāk, lai arī komisija cits iesaistītās puses mūsu pieeju uztvert nopietni, tad jādomā, kā to raksturot. Runājot par trauksmes cēlējiem, es domāju, tekstā jau daudz kas ir sacīts, lai paskaidrotu šo aspektu, varētu paredzēt uh, fondu trauksmes cēlējiem, bet tas arī jāapspriež ar ānu referentiem caurskatāmības jautājums, uz kur norādīja Sanī kungs. Teiks ir iekļauts uh, ētikas kodeksa komitejā, varētu panākt arī tur vairāk ar uh, caurskatāmības, tas var nākt par labu. Uh, mēs nesen arī lasījām dokumentus no šīs komitejas, tas sanāk par labu. Mums jāiegūst vairāk informācijas par jūsu ideju par uzņēmumu reģistru un kā tas darbotos būtu vērts iegūt labāku ideju par jūsu ierosinājumu. Tad runa par banku lomu. Uh, eh, šīs aspekts skarts uh, tekstā par nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanu, bet nu arī to varam vēl apspriest ar referentiem. Un noslēgumā pēdējie divi runātāji skār dažus tēmatus, par kuriem vēlos izteikties. Pilnīgi piekrītu tam, ko Fernandes kungs sacīja par nodokļu paradīzēm, tad ir arī jautājums par to, ka ir jāsauc vārdā kritēriji, lai identificētu nodokļu paradīzes ar vairākiem kolēģiem, tas mums jāskat. Galvenais, ka mums ir jāiet vair tālāk par SAO pieeju. Par to ir vienošanās. Un tad vēlos uzslēgt, eh, uzsvērt Santa kunga sacīto. Uh, Ziņojums jau ir sadalīts trijās sadaļās, eh, arī ir pielikums rekomendācijas par caurskatāmīgu koordināciju un konverģenci, taču runājot par konverģences ziņojums mm, neizsakās par minimālajiem maksimālajiem nodokļu likmēm. Šis ziņojums mēģina nodrošināt konverģenci attiecībās procesiem, sistēmām un definīcijām tā lai būtu godīga konkurence. Un es ceru, ka kolēģi šo tekstu skatīs šādā gaismā un iekļaušos punktus, bet paldies par komentāriem. Paldies, analīze. Balsojums paredzēts uh, un cerams, ka jūsu sarunas būs sekmīgs. Tātad 1. decembrī saskaņā ar plānošanu plenārsēdē janvārī, bet es saprotu, ka abi uh, referenti vēlas vēl eh, decembrī to Strasbūrā iekļaut. Tas nozīmē, ka mums ir jābalso tiešām 1. decembrī, jo savādāk nav nekādu iespēju decembra otrajā plenāra sesijā Strasbūrā to skatīt. Labi, tad uh, visi iesaistītie ir informēti, strādāt pie tā, lai eh, decembra otrajā plenārs esiet. Ar to noslēdzam šo punktu un ejam tālāk pie Silvijas Gulāras ziņojuma, ja viņa ir gatava. Septītais punkts mūsu darba kārtībā - ES lomā starptautisko finanšu, monetāro un regulatīvo iestāžu un institūcijas satvarā. Referente Silvija Gulāra un dodu vārdu. Lūdzu. Paldies, priekšsarētāji. Liels paldies jums visiem. Es pārēšu uz franču valodu. Es tomēr runāšu franciski, jo mūsu rīcībā ir labi tulki, saka Gilārs Kundze. Vēlos pateikties visiem tiem, kas pacientāts iesniedz grozījums. Ah, priekšsēdētājs uzlīdz austiņas, tagad var turpināt. Tātad paldies eh, visiem eh, ēnu referentiem vai citiem, kas iesniedz grozījums. Mums ir 177 grozījumi, esam paredzējuši vairākas ēnu referents sanāksmes, rīt ir viena paredzēta, un tad gatavosim kompromisus. Četri komentāri no manas puses un viens secinājums. Pirmais komentārs. Kopš grozījuma iesniegšanas termiņa beigām Eiropas komisija, kā jau jūs zināt, ir sagatavojis likumdošanas tekstu, pamatoties uz līguma 138. pantu par Eirozonu. Es domāju, ka vienā vai citā veidā mums tas būs jāņem vērā. Vairāki grozījumi katrā ziņā bija par vai pret šo uh, aicinājumu komisijai nāk klajā ar šādu priekšlikumu. Tātad mums jāpanāk konsens. Uh, uh, referentu video, bet es domāju, būtu tikai pieklājīgi norādīt to, ka komisija ir strādājusi neatkarīgi no, no tā, vai mēs tam piekrītam vai ne. Otrais komentārs vairāki. Grozījumi bija bija par caurskatāmīgi. Kolēģi nāca klāja vairākiem priekšlikumiem, bija dažādas detalizācijas līmenis, Gigalt kungs vēlējās iet tālāk, un šajā gadē mēs visi piekrītam tam, ka ir jāuzlabo caurskatāmīgi, pēc tam, protams, jāskatās, kas pragmatiski ir atbilstošāks. Varētu, piemēram, izstrādāt instīvas uh, pašinstīvu ziņojumu šajā parlamentā vai runā par, jārunā par kaut ko detalizētu vai nē, bet uh, ir konsens. Tad vēl ir grozījumi, kas runā par to, ka dažas organizācijas nepievērš gan daudz uzmanības caurskatāmībai mm, attiecībās ar uh, nodarbinātajiem un uh, patērētājiem. Es uzskatu, ka tas būtu precizēšanas vērts. Uh, priekšlikums. Atgādināšu, ka pēdējo reizi Mario Dragli, uzstājoties mūsu ekon komitejā, atbildot jautājumu, runāja par uh, Eiropas centrālās bankas un uh, Bāzeles komitejas attieksmi pret komisijas attieksmi pret uh, caurskatāmību. Bet te lieli, liels izmaiņas nav gaidājums. Es domāju, ja ir labā griba kādā institūcijā, tad var eh, pie tā strādāt un panākt arī iestāžu vienošanai. Trešais punkts, runājot par accountability sadaļu, kā var panākt priekšlikums, kas būtu salīdzinot ar pirmo priekšlikumu precizētāki. Es domāju, šeit arī parādās konsens starp vairākām grupām, ka jāuzlabo E, to iestāžu atbildība, kas e, iz, izsakās Eiropas vārdā, Eiropas komisija, Centrālā banka, EOPA un citas iestādes. Nu, pēdējo sešu gadu laikā ir bijuši atšķirīgi viedokļi, mums jāstiprina dialogs ar šīm iestādēm pragmatiskā veidā un nepieciešamības gadījumā padarīt tādu stingrāku šo ietveru. Ceturkārt, ko darām dalībvalstīs um, tādos, tādās orgānos kā G20, no nu, vienas puses viņi izsakās uh, Eiropas vārdā un ir arī klāt dažs dalībvalsts, kā var panākt, ka šis uh, valstis uh, uh, pildi savas prasības, ko ir uzņēmušās koplēmuma procedūras ietveros. Mazliet pretēji tam, ko komisija darīja, es uzskatu, ka šis ir punkts, kur mēs varam panākt labākus, labākas sekmes, iziet no tā, kas jau panākt, runājot par uh, Eh, Banku savienība dalība valstis ir tam piekrituši, ir kopīgie tiesība akti, ir arī kopīgās institūcijas, kas izveidotas, vai tas būtu eh, izmantojot Eiropas centrālas banko vai kādu citu eh, orgānu. Svarīgi, lai Eiropas viedoklis izpaustos vienotā balsī. Un Mani pārsteidza, ka bija daudz vienošanās uh, attiecībās ar ASV, ir gan punkti, par kuriem arī nav vienošanās, bet mēs redzam, ka ASV partneri vēlas, lai Eiropas viedoklis būtu tāds konverģents un arī banku komisijas uh, priekšsēdātājs uh, kongresā arī teica, ka viņus nodarbina tie paši jautājumi, ka, kas nodarbina mūs, bet eh, tad jautājums arī, kā panākt, lai netiktu atņemt likumdevēju pilnvaras. Mēs arī redzam, ka ieskan šī ideja, ka ir jākoordinējas un ka ir lietas, kas mums kopīgas ir. Bez ironijas, jūs saprotat, ka finanšu jautājumu nav iekļaut TTIP un arī benchmark un kompensāciju apjoms arī nav pavirzies uz priekšu šie jautājumi. Taču šie darba, šī darba kārtība jāvirza tālāk transatlantiskā režīmā, neizslēdzot arī citas, bet skaidrs, ka ir jāspriež par finanšu aktivitātu globālā līmenī. Tā tad es aicinātu uh, virzīties tā, kā Eiropas komisija ierosina. Uh, Tātad domāju par to, kā panākt progresu pragmatiskā veidā, neizdomājot kaut kādus eh, ļoti ierobežojas aspektus. Tāpēc arī es pati esmu iesniegus grozījums, jo ir tādas grupas padomē, kuru mērķis ir panākt koordināciju, un mēs varētu tās vislabāk izmantot, un arī jānodrošina koordinācija reģionāla līmenī, un tad arī jāpanāk tas, lai Eiropā pieņemtie lēmumi tiek aizsargāti arī uh, Uh, ārpus Eiropas robežām. Un nav godīgi, ka daži locekļi ir uh, ārpus Eiropas uh, neaizsargā to, ko Eiropas ietveros ir apņemšies aizsargāt. Tātad mums visiem ir jācenšas panākt koherenci, par kur pieņems lēmums. Bāzes, Bāzels komiteju vairāk ietekmē banku savienības izveidi. Tā tad tā, tāds ir ieskicējums. Es nevēlos tagad te jau paredzēt, ko mēs pieņemsies ēnu referents sanāksmē. Jā, jāpanāk līdzsvars starp dažādiem grozīme. Es vēlos strādāt ar visām darba grupām, gribu panākt pēc iespējas visaptverošu kompromisu. Skaidrs, ka daži grozījumi, daži cilvēki nevēlas izstrādāt uh, kopīgu Eiropas uh, nostāju starptautiskā sabiedrībā. Tā ir, tāds ir viņa tiesības, bet konstruktīvā gaisotnē esmu priecīgi par jūsu komentāriem. Paldies! Merci bien, Silvija. Paldies, Silvija. Lielas paldies, Silvija. Tagad turpināsim ar Serbu, kas ir eh, Eiropas Tautas partijas eh, ēnu referenta. Paldies. Jā, paldies. Es eh, vēlos pateikties Silvijai par ļoti labo sadarbību, intelektuālo kapacitāti un deksmi, ko es ieguldījusi šajā darbā. Tas arī atspoguļo tavu analīzi par grozījumiem. Manuprāt, uh, Eh, kategorija noteikšana ir ļoti labi parāda apspriestos tematus. Un tas labi arī parāda viedokli par grozījumiem, ka tie, tie tiek virzīti pareizajā virzienā. Kā es dzirdēju no tevis, tad Pir, pirmais mērķis ir palielināt caurskatāmību un, un atbildību, tāpat arī mūsu, kā Eiropas Savienības uztveri. Es domāju, ka tur mums arī ir sapratne šajā jautājumā. Tālāk otra daļa ir tas, eh, kā mēs uh, rīkojamies attiecībā uz lielāku saskaņotību Eiropas Savienībā un viedokli par vienoto mītnes vietu. Izskatās, ka parlamentā šeit ir politiska šķelšanās šajā jautājumā. Tas mums būtu pašiem vispirms jau jāizlem. Bet, eh, manuprāt, ja šeit būs pārāk līdzsvarot pieeja, tas varētu nu nozīmēt ka mēs sakām nedaudz par absolūti visu un e, cenšoties atrast līdzsvarus ar dalību valstīm un Eiropas Savienības kompetenci, mēs gala rezultātā neko daudz nepaveiksim. Es vienkārši vēlētos mudināt referenti uzņemties drosmīgāku pieeju šim tematam arī izskatot grozījums, tas ir ļoti svarīgi ne tikai labākai likumdošanai, bet arī Eiropas Savienības konkurētspējai mūsu un mūsu uzņēmumu vietai un lomai pasaulē. Tas nav tāds uh, sīks jautājums akadēmiskās teorētiskās diskusijās, kāda ir, no, kāda ir nostāja par ES integrāciju, bet gan daļa no lielāka temata par to, kā mēs uh, Eh, veidojam savas dzīves, savu konkurētspēju, savu izaugsmi eh, visas pasaules kontekstā. Un tālāk arī kā radīt labāku likumdošanu, izvairīties no e- pastāvošiem dubultajiem standartiem, eh, par ko nobažījušies ir ASV partnerim. Tas tikai kā piemērs. Tālāk vēlos mudināt uh, E, referenti ņemt vērā grozījumus un parlamenta nu, spēcīgo lomu. Tāpat arī veidojot e, politisko domāšanu un vadlīnijas. Pāris piemēri. Es izceltu ēnu banku jautājumu, vai mēs globāli kaut ko darīsim vai nē, vai mēs vēlamies kā politiķi pateikt, ka tas ir kaut kas tāds, kas būtu ņem, vērā ņemams. Pūļu finansējums. To, tas mums visiem patīk, bet ja tas netiks regulēts, tad agrāk vai vēlāk kāds no tā nopietni cietīs. Vai mums politiski ir spēja virzīt šo jautājumu uz priekšu ne tikai Eiropas Savienības ietvaros, bet starptautiskā formā? Un vēl viens tehniskāks aspekts no OECD viedokļa - BEPS rekomendācijas. Vai mēs to darīsim ar tādu paši, uh, tādā pat veidā ar IFRS? Vai mums katrā pasaules daļā būs atšķirīga sistēma, veidojot uh, pārklāšanos? Un uh, tāda vēl sarežģījumi citās jomās. vairāk vienotības, vairāk saskaņotības, drosmīgāku pieeju, atceroties, ka šis ir konkurences jautājums Eiropas Savienībai. Līdz ar to mums būtu jāņem vērā to regulās, ne tikai tur, bet arī parastajā darbā un arī neformālajās formējumos, jo, kā mēs zinām, G7 un G20 ir ļoti svarīgas eh, tematu noteikšanā un ekonomikas politika, kas eh, vispārīgāk runājot ir jau cits stāsts. Tur es teiktu, ka caurskatāmība ir pirmā prioritāte un tālāk jau saskaņotība un vienotība. Paldies! Paldies, Sirpa! Sociāldemokrāta grupas vada Marija Delvo. Paldies, paldies priekšsādātāji! Es runāšu franciski. Arī es vēlētos pateikties Silvijai Gulārai par viņas ziņojumu, bet ne tikai par to, arī par viņas kooperatīvo un integrējošo pieeju. Kāds tad ir tas vēstījums, kādu šis ziņojums sūta institūcijām un galvenokārt dalību valstīm? Proti, mēs vēlamies vairāk caurskatāmības, vairāk um, atbildības jeb accountability, demokrātisko kontroli, eirozonas spēcīgu pārstāvību, un ir svarīgi, lai šī ziņa atrastu, rastu vairākumu mūsu parlamentā. Mēs konstatējam arī parlamenta lomu konverģences jomā, accountability jomā, un runājot par caurskatāmību, te jau pastāv nianses Mēs vēlamies obligātu caurskatāmības reģistru un vēlos piebilst, ka, protams, caurskatāmība ir laba, bet mēs arī riskējam um, noslīcināt pilsoņus informācijas jūrā. Un, um, tāpēc es uzskatu, ka ir ārkārtīgi būtiski lai mēs raudzītos uh, arī uz to, lai patērētājiem uh, būtu attiecīgas zināšanas. Tieši tāpēc ir jāatbalsta NVO, kas darbojas patērētāju un pilsoņu interesēs. Kas attiecas uz um, Eirogrupas un uh, Savienības uh, pārstāvību. Mēs uzskatām, ka šeit pastāv lielas viedokļu domstarpības. Manai grupai ir viedoklis, ka ir nepieciešama vienota pārstāvniecība Eirogrupā un Savienībā, un galu galā būs uh, nepieciešama pieeja, kas balstās uz maziem solīšiem, bet es uzskatu, ka ir uh, nepieciešams saprast, kādu ceļu mēs izvēlamies un kādas ir perspektīvas. Tāpēc rodas jautājums, vai ir nepieciešama kādi konkrēti datumi. Uh, šīs pārstāvības realizēšanai. Manuprāt, tas piešķirtu šim priekšlikumam lielāku svāru. Es uzskatu, ka savienībai nebūtu jārunā vienā balsī, bet jebkurā gadījumā tai ir jārunā, vienu, tai ir jābūt vienotam vēstījumam, jebkurā gadījumā tas jātiecina uz pieņemajiem lēmumiem. Vai tiešām ir kāds, kurš pilnā nopietnībā uzskata, ka vai nu mēs eh, runājam vieni ar eh, ASV, Ķīnu, ka mēs eh, varam visu panākt to, kas ir vajadzīgs. Manuprāt, tas ir nedaudz demagoģiski. <clears throat> runāt tikai par nacionālo interešu aizstāvību. Manā izpratnē šī ir eh, pagātnes pieeja un neņem vērā tos izaicinājumus, ar kādiem mēs saskaramies eh, šodien, ar kuriem saskarās mūsu dalībvalsts. Globalizētā pasaulē, globalizētā finanšu pasaulē Ir nepieciešama saskaņota dalībvalstu rīcība, lai mēs varētu ieņemt savu vietu pasaulē, aizstāvot savas vērtības, savu sistēmu, un tieši tāpēc, runājot par starptautiskajām finanšu organizācijām, ir jārunā vienmēr ar zināmām atrunām un raugoties uz citu grupu grozījumiem. Es redzu, ka tie iet līdzīgā virzienā. Proti, ka mēs neizmantojam um, privātās šķīrētiesas, bet uh, publiskās tiesas, un uh, varbūt uh, pie šiem šiem grozījumiem būtu jāmin arī citas organizācijas, kurās savienība ir pārstāvēta un kuras um, ir saistītas ar uh, monetāro un finanšu jomu. Es domāju, lai vēstījums būtu skaidrs, ir jākoncentrējas uz uh, informācijām, uz organizācijām, kuras jau ir identificētas un ar kurām mums ir ļoti labi dokumentētas attiecības. Tāpēc es um, tiešām ļoti priecājos par gaidāmo diskusiju ar ēnu referentiem. Um. Liels paldies! ECR vēl nav klāta, bet uh, viņi būs, uh, tāpēc uh, turpināsim ar goja grupu. Mikls Vegas. Ora, bom dia a todos. Labrīt visiem. Pirmkārt vēlos skaidri pateikt, ka mēs nepiekrītam saturam e, analīzē šajā ziņojumā. Un tas ir pavisam vienkārši iemeslu dēļ. Politiski runājot, mēs esam diametriski pretēji noskaņot ideoloģiskajai pieejai, kas ir paust šajā ziņojumā. Mēs apzināmies, ka finanšu sistēmā ir nepieciešama stabilitāte. Tas ir nepieciešams, lai resursu sadala notiktu pareizi, bet kur mums ir fundamentāls domstarpības, ir uh, attiecībā uz to, kā radīt šo stabilitāti. Mēs nepiekrītam mehānismiem, kas tiek ierosināti, lai nodrošinātu finanšu instrumentu stabilitāti. Visa šī nestabilitāte ir saistīta ar finanšu sistēmas privatizāciju, kas aizsākās vēl 80. gados. Un risinājums kā publiska kontrole pār finanšu sistēmu. Bet nu, tāda nu ir eh, mūsu nostāja. Atvainojos, ja kādam tā nepatīk. Un laiks pierādīs, ka mums ir taisnība, dāmas un kungi. Lai nu kā, mēs piekrītam, ka ir nepieciešama lielāka caurskatāmība. Ir nepieciešama lielāka demokrātiskā leģitimitāte tām iestādēm, kas runā mūsu tautu vārdā. Mēs piekrītam, ka ir nepieciešama globāla noteikuma par caurskatāmību un eh, atskaita atbildību Eh, attiecībā uz tām pusēm, kas eh, pārstāv eh, nācijas un iestādes, bet mēs nepiekritām Eiropas ideja, ka Eirozonā jārunā vienā balsī vai 28 balss, kas runā vienā, vienu ziņu. Mēs nepiekrītam idejai par globālu finanšu iestādi jo skaidrs, ka tādēļ lēmumu pieņemšana vēl vairāk eh, būs attālināta no cilvēkiem, vienalga, cik mehānismus eh, arī eh, izveidotu, lai censtos nodrošināt kaut kādu leģitimitāti vai saikni ar cilvēkiem, bet praksē, es domāju, mēs visi labi zinām, pie kā tas novedīs. Mēs uzskatām, ka šī ideja ir absolūti nesavietojama ar kultūras, politisko un ideoloģisko dažādību, kāda šobrīd pastāv Eiropas Savienībā. Visa uh, šī uh, loģika ir uh, balstīta uz vienu attīstības veidu, vienu pieeju. Tas ir tas, ko Eiropas komisija cenšas panākt un tas absolūti neiet kopā ar valstu leģitimitāti. Valstīm ir tiesības izvēlēties kādu ceļu, eh, tas iet vienā balsī runāt. Par kuru balsi jūs runājat? Tās ir lielā finanšu korporāciju balss. Par to īstenībā šeit ir runa. Tāpēc mums ir ļoti nopietnas šaubas par šo. Uh, un tad izveidot institūciju, kas pārstāvēs Eiropas Savienību. Tas būs vēl viens fórums, kurā tiks atspoguļotas tās pašas neo, neoliberālās eh, blēņas un eh, krāpšanās, kādas mēs redzam eh, ar mēģinājumiem sociālo valsts principu graut. Tādējādi netiks risināts īstās problēmas, un es ilustrēšu to ar piemēru. Portugālē mēs taisamies izveidot eh, tā saukto kreisā spārna valdību. Koalīcijas eh, starp dažādām kreisajām partijām, tātad eh, ideoloģiski vairāk kreisajā pusē. Tādējādi mēs varēsim apturēt privatizāciju transporta nozarē, kas joprojām eh, piedar eh, publiskajam sektoram. Tas ir pretrunā valstīm eh, adresētajiem ieteikumiem Eiropas pusgada ietvaros. Tas daudz ko pasaka par nesavietojamību idejai par to, ka viens risinājums der visiem un tiek pilnībā ignorēts tas, ko cilvēki tiešām vēlas pēdējās vēlēšanās eh, kļuva skaidrs, ka cilvēki Portugālē vēlas eh, pārmaiņas tajā politiskajā modelī, kas ir mūsu valstī. Noslēgumā. Mums nav nepieciešams vēl viens instruments, kas tikai ierobežos nacionālo suverenitāti un it īpaši Portugāles suverenitāti Šis risinājums eh, vienkārši eh, novedīs mūs vēl lielākā jūgā tam projektam, kuram mēs absolūti nepiekritam. Yes, tas iet, man liekas, daudz plašāk nekā tas, ko mēs eh, pārunājam šobrīd. Silvija ar to tad tiks galā. Zaļie joprojām aizstājat Svenu. Jā, es joprojām esmu Svens. Svenu Gīgoldu aizstāja Filips Lamberts. Tikai šodien. Jo pilnībā nevarat aizstāt Svenu Gīgoldu. Nē, nē. Lūdzu, Filip. Man jau pietiek ar to, ka man jātēlo Fils Lam. Es runāšu franciski, varbūt vēlāk turpināšu angliski. Runāšu tādā vispārīgā perspektīvā. Mēs te tuvojamies aizvien ciešākas savienības perspektīvai, par ko aizvien vairāk tiek runāts par šo federālo perspektīvu Un uh, te nav nekādas uh, divdomības, manuprāt, tas ir jāpiesaka un uh, vien, aizvien ciešāka integrācija nedrīkst uh, tik saistīta ar kvalitātes, uh, demokrātijas kvalitātes pazemināšanu mūsu režīmām. Un to mēs, kaut arī pēdējā laikā mēs novērojam pretēju tendenciju, tīpaši eiro krīzes kontekstā. Mēs redzam, ka kompetences nodošana Eiropas federāliem līmenim notiek aizvien vispārīgāk, de, vājinot demokrātisko kontroli. Un es saku, ka tas ir nomināli, tāpēc, ka vairs eh, netiek eh, pieņemt lēmumu par um, demokrātijas eh, kvalitātes uh, kontroli nacionālā līmenī. Es runāju par Francijas Nacionālo asambleju. Un uh, jā, es uh, gribēju teikt, ka, visi, na, ka visiem nacionālajiem parlamentiem ir uh, demokrātiskās kontroles loma. Vismaz uh, tādā līmenī, kā tas ir Vācijā. Es uh, minu piemēru, kurš Eiropā varbūt nav pārāk plaši izplatīts, un minēšu nesen piemēru, piemēram, Bundestagā, ja deputāti vēlas piekļūt eh, valdības dokumentiem, tad viņiem šādas tiesības ir. Un, uh, daudzos, daudzās valstīs notiek šī deputātu cīņa par to, lai viņi vienkārši varētu piekļūt valdības dokumentiem. Un, um, bet situācija nav tikai melnbalta. Viss, kas notiek nacionālajā līmenī, tiek demokrātiski kontrolēts, un uh, viss, kas notiek Eiropā, netiek. Nē, tā nav. Mēs uh, jebkurā gadījumā zinām, ka šis ir pavisam reāls jautājums, un tas nav tikai caurskatāmības jautājums, uh, kas man ārkārtīgi patīk. Bet, uh, Mm. nu, franciski mums arī ir jālieto šis uh, jēdziens accountability, atskaita atbildība, jo franciski mums attiecīga jēdziena nav, varbūt tas ir nedaudz jocīgi, bet ir skaidrs, ka mēs uh, vēlamies, uh, lai tas, ko mēs prasām, tiktu uh, Eh, saistīts, eh, tiktu sasaistīts ar starptautiskajām institūcijām un Eirozonu. Manuprāt, eh, šeit ir daudz darāmā. Un, jebkurā gadījumā mēs vēlamies stiprināt šo teksta aspektu un vēlamies prasīt no komisijas un padomes izmantot starptautiskās organizācijas, lai uh, apstiprinātu komisijas. Uh, mandātu, kad um, tā pārstāv Eiropas Savienības starptautiskajās organizācijās. Mēs um, te gribēju izcelt uh, um, ISB organizāciju, kas apstiprina starptautiskos grāmatvedības standārtus. Un, jebkurā gadījumā tā ir politiskā izvēle. Šobrīd uh, tas uh, funkcionē ļoti necaurskatāmi un uh, te mēs uzskatām, ka ir nepieciešams izmantot šo ziņojumu, lai eh, stiprinātu uzraudzību šeit, lai pievilktu ciešākas krūves. Uzskatu, ka tām ir jābūt Eiropas institūcijām, kas eh, sniedz eh, arī stimulus grāmatvedības standartu apstiprināšanā. Es domāju, ka mēs ar diezgan lielu vairākumu apstiprinājām trojkas ziņojumu, un tad, kad mēs apspriedām šo ziņojumu, mēs uh, lielā mērā vienojamies par to, ka ir nepieciešams izveidot starptautisku mehānismu uh, valdību parādu pārstrukturēšanai, un tam bija diezgan liels, tur bija diezgan liels koncents, bet uh, te mēs runājām vairāk par institūcijām un mazāk par saturu, tomēr uh, Mm, es uzskatu, ka starptautiskajam valodas fondam tas būtu jāpiedāvā. Un uh, atsaucoties uz to, ko es uh, teicu iepriekš, uz uh, federālistisko pieeju, ir skaidrs, ka šodien uh, kompetenču sadalījumā Eiropas Savienība nav visvāroša, visvārena, un arī ieskaitot pārstāvību starptautiskajās organizācijās. Tāpēc es uzskatu, ka ir nepieciešams ļoti rūpīgi apsvērt, kā mēs definējam lietas, lai novērstu to, ka šī e, starptautiskā pārstāvība nenozīmētu to, ka Eiropas Savienība uzurpē visas pilnvaras Protams, daudzos jautājumos, kur Eiropas Savienība ir atbildīga, tā ļoti veiksmīgi arī rīkojas, bet atsevišķās jomās ir nepieciešama arī kopēja pārstāvība. Lūk, tas arī aptuveni viss, ko es gribēju teikt, un, protams, mēs aizstā, Svens aizstāvēs mūsu pārliecību ļoti spoži. Par to man nav ne mazāko šaubu skaidrs, nav nekāda problēma. Tagad uh, FDD vārdā Marko Cānī. Grazie, prezidente, grazie. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos arī pateikties referentei par viņas paveikto darbu. Pieminēšu tās divas lietas, uh, kur mums ir domstarpības attiecībā uz vēlamo pieeju, bet pirms es tam pievēršos ļaujiet man sākumā pieminēt tās lietas, kur mēs esam vienasprāts un varam tās atbalstīt. Tātad būtiskākos temats šajā ziņojumā šeit runāja par caurskatāmību. Tātad es domāju, ka darba grupā mēs varēsim atrast e, vienprātību par to, ka caurskatāmība Eiropas Savienības iestāžu darbā ir ļoti būtiska. Uh, tīpaši attiecībā uz e, krīzes pārvaldību, finanšu sistēmu pārvaldību. Tur ir vienkārši jābūt pilnai caurskatāmībai. Vai vismaz cik iespējams caurskatāmībai. Tātad šim caurskatāmības līmenim ir jābūt tādam, e, lai e, saprastu vienkārši iedzīvotāji, kas tiek darīts. Jo dažkārt ar to ir ļoti liels grūtības. Otrs jautājums, kur mums ir pilnīga vienprātība, saistīta ar demokrātisko atskaita atbildību, un kolēģi jau izteicās par šo tematu. Manuprāt, tieši tur mums ir nepieciešams šajā ziņojumā censties Eiropas parlamentam, kas ir vienīgā mm, demokrātiski ievēlētā iestāde Eiropas Savienībā, uh, piešķirt lielāku kontroli attiecībā uz Eiropas Savienības nostāju, kas eh, tiek pausta starptautiskajās iestādēs, piemēram, par mandātu noteikšanu, par eh, pieņemto lēmumu izpildus kontroli. Tātad tās ir divas jomas, kur mēs pilnībā atbalstam referenti un cerams, eh, ka ar labiem kompromisiem eh, izveidosies ļoti spēcīga Eiropas parlamenta nostāja. Vēl viena lieta, kur mums mazāk vienprātības, ir saistīta ar vienotu pārstāvību Eiropas Savienībai šajās iestādēs, un tas arī parādās mūsu grozījumos. Mums ir atšķirīga politiska nostāja, bet es domāju, ka objektīvi būtu taisnīgi teikt, ka uh, Eiropas Savienība tā kā tā šobrīd ir, īsti nav spējīga darboties ar vienu vienotu pārstāvniecību. Līdz ar to ierosināt kaut ko tādu šobrīd varētu būt pat pretēji produktīvi. Eh, vismaz eh, pašreizējā situācijā. Finanšu regulēšanas eh, jomā uh, ir svarīgi ņemt vērā lielākās eh, atšķirības, kas ir 28 dalību valstīs. Manuprāt, ir absolūti nepieciešams, lai katra dalība valsts spētu saglabāt eh, specifiskās eh, īpatnības, kādas ir viņu finanšu sistēmai, un aizstāvēt eh, to savās iestādēs, eh, kuras var atstāt lielu ietekmi uz šīm sistēmām. Piemērs šomēram ir uh, diskusijas par FSP uh, pilnīgu kapacitātes zaudēšanu un papildus kapitāla vajadzībām, kas ir nepieciešams, lai varētu tikt galā ar sistēmiski svarīgo banku zaudējumiem. Šāda veida lēmumi un izvērtējumi, kuru finanšu stabilitātes valde izmanto, soda tās bankas, kas pēc savas dabas ir eh, vairāk uz privātu klientiem orientētas. Un tas ir svarīgi Itālijas sistēmai. Piemēram, San Paulo Unikredīt, eh, liela Itālijas banka, kas balsta šajā sistēmā bet e, netiek sodīts investīcija bankas, kas varbūt ir daudz riskantāks savā darbībā. Anglosākšu modelim tas ir raksturīgāk, izmanto šāds investīcija bankas riskantiem pasākumiem. Tas, manuprāt, arī parāda, cik atšķirīgs ir viedoklis Eiropas Savienībā, bet parāda arī to, kā šajās iestādēs pieņemtie lēmumi var atstāt ļoti atšķirīgu ietekmi uz finanšu sistēmas struktūru, kāda tā pastāv dažādās dalību valstīs. Vēl viens piemērs būtu diskusijas, kas šobrīd norīt šajās iestādēs un Eiropas parlamentā par to, vai valstu obligācijas būtu uzskatāms kā instrumenti, kuriem nepiemīt risks, jeb tomēr jāprasa lielāks kapitāla prasības eh, tām eh, finanšu institūcijām, kas savos portfeļos tur valstu obligācijas. Arī tur mums ir atšķirīgi viedokļi. Piemēram, ja mēs šodien izlemtu, ka valstu obligācijas tehniski izsakoties nav ar nulles riska un prasīto augstāka līmeņa kapitāla prasības, ja institūcijas tur šādas obligācijas, tām varētu būt milzīga ietekme uz visdažādākajām banku sistēmām. Itāļu bankas tur 400 miljārdu e, eiro vērtas Itālijas valsts obligācijas politisku iemeslu dēļ politisku lēmumu dēļ, kas mudināja finanšu iestādes turēt šāda veida aktīvus. Bet, ja mēs izlēmtu, ka 3B mīnus vai 3B plus uh, reitinga obligācijas, valstu obligācijas uh, ir eh, saistīts ar 4 līdz 5 procentu samazinājumu, tad diskontu, tad uh, Eh, Itālijas bankām vajadzētu miljardiem papildus līdzekļu. Līdz ar to tas ļoti lielā mērā ietekmē to, kā tiek skatīta eh, situācija dažādās atšķirīgās finanšu sistēmās. Es ceru, ka referentes un eh, lielo politisko grupu nostājas būtu niansētākas. Nu, to mēs varam arī apspriest tālāk. Nu, paldies. Man nav šobrīd neviens e, pieprasījis. Ā, nē, ir viens pieprasījis izteikties. Lūdzu, varat uzreiz runāt. Paldies, priekšsarētāji. Īstenībā es vēlos norādīt uz vairākām lietām savā valstī, Rumānijā. Es biju apdrošināšanas uzraudzības komisijas e, loceklis un pēc tam strādāja arī finanšu uzraudzības iestādē. Ņemot vērā e, šī ziņojuma aptverto jomu, ļaujiet man kaut ko pateikt par Eiropas Savienības iestādēm, kas veic uzraudzību, piemēram, apdrošināšanas nozarē, vērtspapīru jomā un arī privāto pensiju jomā. Šīs institūcijas saistīts ar starptautiskajām organizācijām, Manuprāt, tur ir pilnīgs haoss attiecībā uz to, kā tiek pārstāvēt šīs iestādes, Eiropas iestādes, starptautiskā līmenī. Visdažādākajās starptautiskajās struktūras mums ir ESMA, EIOPA un EBA. Eiropas sistēmiskā riska valde. Visas šīs Eiropas uzraudzības iestādes finanšu sektoros dažādos Eiropas Savienības dalību valstīs tiek pārstāvētas dažādās starptautiskās organizācijās. Dažkārt viņi pat nezin, ka ir arī citas Eiropas organizācijas, kuriem arī ir pārstāvi dažādās starptautiskās organizācijās. Tur notiek eh, pārstāvniecības pārklāšanos starptautiskajās iestādēs. Tāpat laikā ziņojumā tiek prasīts lai Eiropas pārstāvi starptautiskās organizācijas savstarpēji sadarbotos, praktiski strādājot pie globālas Eiropas Savienības finanšu organizācijas izveides, lai pārstāvētu Eiropas Savienību dažādās finanšu organizācijās, dažādās starptautiskās organizācijās atvainojos. Mums pirmkārt ir labi jāapzinās, ka nacionālās uzraudzības organizācijas dalību valstīs tiek pārstāvēts arī Eiropas līmenī, jo šobrīd 28 Eiropas Savienības dalību valstīs ir atšķirīgas uzraudzības organizācijas. Dažas ir nodalītas, uzraugot vērtspapīru jomu, privātas pensijas, apdrošināšanu, citām ir tikai viena vai divas e, iestādes, ko uzraudzīt, nevis vairāki tirgi, un viņu pārstāvniecība minēto uh, ESMA, EIOPA un EBA līmenī ir pilnīgi atšķirīga. Mums ir jāstandartizē, ja vēlamies izveidot kopīgu Eiropas globāla līmeņa institūciju, lai tā praktiski spētu darboties, strādāt ar labiem rezultātiem, mums ir jāaicina Eiropas Savienības dalību valstis izveidot vienu, divas vai trīs struktūras. Šobrīd ir vesela virkne šādu organizāciju Eiropas Savienības dalību valstīs. Tāpat laikā mums ir jāstandartizē Eiropas e, Savienības uzraudzības organizācijas pārstāvniecību Frankfurtē ar starptautiskajām e, pārstāvniecības starptautiskajās iestādēs, kur nav nekādu standartu, nav skaidrības, ir pārklāšanās. Uh, šīs organizācijas sūta pārstāvis eh, uz dažādākajām startautiskajām eh, struktūrām, eh, privātās pensijas, apdrošināšanas vērtspapīra jomā. Tas mums ir nepieciešams kā nākamais solis. Manā valstī Rumānijā, piemēram, 2013. gadā trīs uzraudzības organizācijas tika apvienotas. No vien, viens dienas uz nākamo 24 stundu laikā. Uh, Un tas šobrīd eh, darbojās kā eh, virsuzraugs, kas uzrauga trīs uh, tirgus, uh, tur ir viens priekšsarētājs ar trim vietniekiem, bet nav nekādas sinerģijas. Viņi uh, tie, kas tikai padomas līmenī. Un to mēs redzam arī citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Es negribu saukt cits piemērs, bet mums ir nepieciešams beidzot noteikt, kādā līmenī ir jāpārstāv uzraudzības iestādes Eiropas Savienības līmenī Frankfurtē. Paldies! Paldies! Vēl kolēģis ir pieteis Fernandes kungs. Cienti. Paldies, priekšstādātāji. Vispirms gribēju apsveikt mūsu kolēģi Gulāras kundzi par viņas sagatavoto ziņojumu. <laughs> Domāju, ka tas varētu būt uh, ievērojams solis uz priekšu, kad uh, mēs runājam par Eirozonas pārvaldību. Un uzskatu, ka Eiropas uh, pārstāvība uh, starptautiskajā valodas fondā ir ārkārtīgi būtiska. Um, arī mūsu politisko grupu prezidenti nāca klajā ar šādu ideju, un to es augstu novērtēju, bet uh, piecu prezidentu ziņojumā ir pausta nostāja, ka Eiropas, Eirozonas uh, pārstāvība ir uh, Eiro, Eirogrupas priekšsēdētāja rokās, un es savukārt uzskatu, ka to būtu jādara uh, izpilda struktūrām, nu, piemēram, tas varētu būt uh, vicepriekšsādātātājs, kas ir atbildīgs par eirozonu, un tas uh, savukārt varētu būt ekonomikas uh, lietu komisārs. Es eh, nevēlos te runāt par politiku, bet es uzskatu, ka tam būtu jābūt eh, vicepriekšstādātājiem vai komisāram. Ir kurā gadījumā mm, tad tai būtu jābūt komisijai, nevis eh, eiro grupas pārstāvim. Un runājot par pārstāvību attīstības bankā un citās organizācijās, arī tur ir nepieciešama vienota pārstāvība. Uh, it īpaši mierizlīgumu banku organizāciju. Bet, manuprāt, tā ir lieliska izdevība parlamentam paust skaidru vēstījumu. Es to augstu novērtēju un esmu pārliecināts, ka gal galā mums izdosies ļoti labs ziņojums. Liels paldies! Neredz, ka kāds jau būtu pieteicies runāt, līdz ar to Es uh, uzdošu pāris jautājumus. Man, uh, runājot par struktūrām, rodas jautājums, vai kapitāla ieguldījumi un atbildības uzņemšanās netiek uh, atsaistīta viena no otras. Tas ir ārkārtīgi būtiski, jo ir. Um, jānodrošina to, ka uh, tiek nodrošināta kontrola zināmās institūcijās, un man būtu ārkārtīgi svarīgi, ja uh, referente kaut ko par to varētu pateikt. Liels paldies, un tagad uh, viņa arī ir pēdējā, kam es došu vārdu. Vai Vai, varbūt arī komisija grib kaut ko teikt. Es vienmēr ļoti priecājos, ja komisija izsakās un pauž savu viedokli. Parasti komisijai vārdu dot priekš, priekšsādātājs, bet ja komisija vēlas runāt, labprāt, pavisam īsi. Starplaikā, kad tapa darba dokuments un uh, kad notiek šī diskusija, jūs zināt, ka komisija ir piedāvājusi tekstu par starptautisko pārstāvniecību, bet uh, lasot uh, šī brīža ziņojumu un vairumu grozījumu, jāteic, ka mēs uh, būtībā esam vienisprātis. Uh, Mēs šo priekšlikumu vērtējam kā daļu, kā, kā daļu no vicepriekšsādātāju ziņojuma īstenošanas, un um, tas nozīmē, ka mēs tuvojamies uh, ekonomikas un monetārās savienības otrajai fāzē. Tas nav šī brīža jautājums, bet uh, drīzāk jautājums par um, ekonomisko un monetāro savienību, kuru mēs vēlamies attīstīt tālāk. Mēs piedāvājam uzlabojums arī uh, Eh, īstenošanas fāzē, la, lielāku viendabību šeit. Un mūsu priekšlikumā tas nozīmē, ka jomās, kur pastāv es līmeņu kompetence un kur Eirozonai ir jāpauž sava nostāja, būtu jāizvēlas vienota pārstāvība. Un eh, runājot par kompetencēm, mēs eh, neko par to nesakām. Uh, Mēs eh, domājam par jomām, kurā Eiros, Eirozonai vai Eiropas Savienībai ir jāpauž sava nostāja. Domājam, ka te mēs varam strādāt uh, kopīgiem spēkiem, un, protams, ka es uh, ceru uz uh, arī Eiropas parlamentu labu darbu. Runājot par ārstā, ārējo pārstāvniecību, komisijas sagatavotie priekšlikumi var tikai spēcināt savienību. Uh, Un um, te jau nav runa par to, kādu politiku jāizstāv. Mēs runājam par to, kā to darīt. Es atceros, ka parlaments to apsprieda pēc būtības. Manā mūsu tekstā nekas nav teikts, kura pozīcija būtu jāizstāv, bet uh, runa ir par to, kā padarīt mūsu balsi spēcīgāku. Jā, paldies. Um, tā kā šis ir pašiniciatīvas ziņojums, nevis uh, leģislatīvas ziņojums, faktiski nebija nemaz paredzēts, ka komisija ir jādod vārds, jo vārds iniciatīva jau nozīmē, ka šī iniciatīva nāk no mums, un šis ziņojums nav atkarīgs no tā, ko par to domā komisija, bet, protams, vienmēr jauki dzirdēt, ko komisija domā. Tagad došu vārdu referentē. Paldies, priekšsādātāji, tas um, drīzāk bija tāds uh, pieklājības jautājums uh, komisijas pārstāvē, kura uh, nav baidījusies šeit ierasties, nevis uh, kompetences jautājums. Uh, pavisam īsi gribēju pateikties um, visiem par komentāriem. Uh, Es eh, gribēju pakavēties eh, pie dažiem elementiem, eh, piemēram, konkurētspējas. Jā, es arī uzskatu, ka tas ir elements, kā spēcināt Eiropas konkurētspēju, lai mēs varētu ietekmēt šo tekstu pēc būtības. Un šeit Zannīkungam es gribēju mm, teikt, ka neuzskatu, ka tie divi piemēri, ko jūs minējāt, uh, kā lai labāk pasaka, es saprotu, ko jūs gribat teikt, eh, gan mm, par šo mm, bezriska izsve, eh, izsvēršanu, risk-free fighting, bet tas jau nav Eiropas eh, līmenis. Mēs uzskatām, ka mēs aizstāvam bankas. Tad, kad mēs apstiprinājām šo mm, pamattekstu par banku noregulējumu, bija svarīgi saprast, eh, kā pārvaldīt eh, riskus, kas ir saistīti ar valstu parādiem, un es īsti nesaprotu, kā tas, kā tiek saglabāti valstu lēmumi, kāpēc tas ir slikti. Manuprāt, pēc būtības mums ir vieni un tie paši mērķi, Un eh, ne, referents jau nevar teikt, ka mēs dodam priekšroku tādam vai šitādam risinājumam. Ir eh, starptautiski noteikumi, ir noteikumi, kam mēs esam piekrituši, un tie jau saistās ar eh, robežu atvēršanu, ar starptautiskiem tirgiem. Un kaut arī mm, varbūt mums ir zināmas intereses, mums tās ir jāizstāv kopēji. Un tas nekādi dalību valstīm nesniedz garantijas, ka tās var, varēs saglabāt esošo situāciju. Es vienkārši gribētu labprāt ar jums parunāt, lai saprastu, vai mēs varam vienoties par kopēju pieeju. Tomēr eh, šādas eh, suverenitātes ehm, mūžīga saglabāšana man šķiet eh, drīzāk ir tādas ehm, tukšas runas, jo to vienkārši nav iespējams saglabāt. Bet varbūt mēs varam, ja jūs vēlaties parunāt par to divpusē, es ehm, saprotu, cik smalki bija jūsu komentāri, varbūt jūs teicāt, ka jūs nepiekrītat visam jā, mums pastāv zināmas viedokļa atšķirības par to, kāda veida pārstāvību mēs vēlamies, un liels paldies, ka jūs izvēlējāt, aizstāvjāt šo kopienas pieeju. Manuprāt, te ir jāpiekrīt priekšstādātājiem jautājumā par to, ka mums ir jāsaprot, kurš par ko ir atbildīgs. Es uzskatu, ka federālā sistēmā šī vārda labākajā izpratnē mēs eh, nejaucam kopā atbildības, un eh, es uzskatu, ka, piemēram, eh, starptautiskais valūtas fonds, kur dalības, ehm, dalība valstis iemaksā līdzekļus ehm, šā, šos special drawing rights ehm, veidā, tad eh, te, manuprāt, um, <clears throat> šī joma ir tā, kur būtu jādod priekšroka kopējai pārstāvniecībai. Personiski es eh, tā uzskatu. Un um, tas virziens, kurā mēs vēlamies iet, um, ja domājam stratēģiski, ir uh, virziens, kurā Eiropas Savienība saglabāt pēc iespējas plašāku ietekmi. Un um, es arī piekrītu, ka nevajadzētu uh, izkaisīt um, šo mūsu ietekmi. Un tam līdzīgi runājot par grāmatvedības standartiem. Kaut arī ziņojums pēc būtības par to nerunā, es uzskatu, ka tur varbūt ir iespējams minēt kādus piemērus, kas atspoguļo konkrēto realitāti. Piekrītu tam, kas tika teikts par uzraudzības um, organismu skaitu. ESMA, EJOPA, EBA, tur visur ir jāievieš zināma kārtība. <laughs> un um, varbūt uh, tie nav tie vārdi, ko es lietošu ziņojumā, bet jebkurā gadījumā ir jānorāda, ka tur nepieciešama zināma racionalizācija. To visu mēs apspriedīsim arī ēnu referents sanāksmē un um, vai nu tie būtu ēnu referenti vai ne, jebkurā gadījumā te izskanēja diezgan daudz labu priekšlikumu. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešama spēcīga nostāja, un pie tā es arī pilkšu punktu, jo zinām, ka iepriekš ir bijis daudz ziņojumu, kuros mēs esam ieguldījuši daudz spēku un uh, ziņu, uh, enerģijas, um, nodrošinot to, ka parlaments ir um, runā vienā balsī. Un, Jebkurā gadījumā arī šis, arī šis, um, šī ir tas veids, kādā es vēlētos ķerties klāt pie darba, bet uh, veiksmi mēs varēsim gūt eh, tikai tad, ja šis eh, ziņojums gūs plāšu atbalstu, tajā skaitā arī tajos eh, strīdīgajos jautājumos, piemēram, par starptautisko finanšu pārvaldību un tam līdzīgi. Jebkurā gadījumā es uzskatu, ka šeit ir iespējams, um, iespējams zināmi uzlabojumi. Es negribu steigties uh, pa priekšu tam, kādus uh, izvēles mēs izdarīsim, bet ir nepieciešams, lai Eiropa būtu spēcīga, lai mēs nodrošinātu nodrošinātu gan mūsu sociālo modeli, gan uh, labklājību. Un uh, varbūt um, ar to vien nepietiek, bet jebkurā gadījumā es ļoti priecāšos par visiem uh, komentāriem. Trešdien mēs tiksimies ar ēnu referentiem un ar visiem pārējiem mēs varam parunāt divpusē. Liels paldies, Silvija! Runājot par termiņiem, ir paredzēts, ka 30. novembrī mūsu sanāksmē vai 1. Eh, decembrī rīkosim nobalsošanu komitejā un pēc tam plenāra sesijā janvārī mm, tik, ir paredzēts skatīt šo ziņojumu. Tagad pārējiem pie 8. darba kārtības eh, punkta. Eiropas, eh, savien, Eiropas komisijas um, ieteikumu Eiropas komisijai attiecībā sanām par pakalpojumu tirzniecības līgumu. Referente ir uh, Marija Moska, un es dodu viņai vārdu. Liels paldies pavisam īsi, jo mēs uh, jau nedaudz runājām par šo jautājumu un šodien es eh, pakomentēšu tikai grozījumus, kas ir saņemti. Bet eh, pirms es pievēršos eh, šo grozījumu konkrētajiem aspektiem, varbūt izmantošu iespēju, lai īsumā pastāstītu jums par aktuālo situāciju pēc 14. sarunu kārtas par tīza nolīgumu, kas notika oktobrī. Tika panākts progress jautājumos, kas attiecas arī uz šīs komisijas pilnvarām, it īpaši tas attiecas uz uh, Uh, diskusijām par uh, finanšu pakalpojumiem, no, nosakot noteikumus uh, par monopoliem, jauniem finanšu pakalpojumiem un pašregulāciju, pašregulācijas struktūrām. Arī noteikumi par caurskatāmību un atļauju izsniegšanu finanšu pakalpojumu sniegšanas jomā tika, apspriesti arī, tika apspriests arī saraksts arī ar um, saistībām attiecībā uz piekļuvi tirgu un finanšu pakalpojumu jomā, un es gribēju sniegt jums eh, šo aktualizēto informāciju, jo sarunas joprojām turpinās, un varbūt mums būtu mm, derīgi apzināties to, kā šīs lietas uz priekšu virzās. Tagad pievēršoties konkrēti grozījumiem, kas tika iesniegti, ir saņemti 73 grozījumi, 13 es esmu sagatavojis pati kā referente, un doma bija tāda, ka mēs te vēlamies ziņojumu projektā iekļaut atsevišķas papildus lietas, un ir vēl 16 grozījumi, kas tika apspriesti jau sākotnējā sēnu referents sanāksmēs, kurās piedalījās arī. Uh, politisko grupu pārstāvi. Un tas nozīmē, ka mēs jau strādājam pie iespējas um, sagatavot uh, kompromisa grozījumus, kas balstītos uz um, saņemtajiem grozījumu priekšlikumiem. Mēs uh, esam strādājuši ar grozījumiem, kas attiecas uz dažādām jomām, jo pastāv viedokļu atšķirības starp dažādajām politiskajām grupām, jo dažas grupas vēlas iekļaut un dažas vēlas izslēgt finanšu pakalpojums um, no tīza nolieguma. Un ir vēl viena grozījumu grupa, kas uh, saistās ar mm, saistībām, kas um, attiec uz piekļuvi tirgu, uz regulatīvo sādaļu finanšu pakalpojumu jomā, un te varbūt nav tik ļoti jāsaista kopā tīza sarunas un citas sarunas, piemēram, PTO par finanšu pakalpojumu sniegšanu, kā arī grozījumi, kas saistās ar uh, konsekventu regulatīvo satvaru, finanšu pakalpojumu sniegšanas jomā, mm, atz, no, īpa, it īpaši nodrošinot uh, ekvivalences atzīšanu. Un, kā jau teicu, mums uh, notika sanāksme Strasbūrā, tā notika 22. Mm, oktobrī, pēc tam notika arī ēnu referents sanāksme, un šī sanāksme mums uh, ļoti veiksmīgi ļauj padomāt par to, kā virzīt šo darbu auglīgā veidā. Un kā jau es iepriekš minēju komitejā, mēs uh, mēģinām nodrošināt uh, kaut kādas robežas uh, grozījumiem, kas pārsniedz šīs komitejas um, darba kompetenci. Un tas ir tas pamatprincips ir sagatavoti arī desmit uh, kompromisa grozījumi, kuros um, mēs mēģinam ņemt vērtā ierosinājums no visām politiskajām grupām pēc iespējas lielākā mērā, un mēs joprojām strādājam pie šiem kompromisiem. Mēs esam aicinājuši politiskās grupas nosūtīt mums papildu komentārus, kāda tiem varētu būt pēc pirmās ēnu referents sanāksmes, un izdarīt to rakstiski Es uh, būtu ārkārtīgi pateicīga par to, un tāpēc es aicinu visām grupām, kas vēlas nosūtīt komentārus, izdarīt to līdz rītdienas vakaram, lai mēs varētu noturēt nākamo ēnu referentu sanāksmi un uh, izdarīt to tādā veidā, ka mēs varam ņemt uh, vērā šos grozījumus, lai varētu sākt darbu pie kompromisa grozījumiem. Mēs vēlamies arī nedaudz saīsināt šo tekstu un nodrošināt to, ka tur nav atkārtošanās uh, formulējumos. Man uh, faktiski vairs arī nav nekā piebilstama šajā jautājumā, un es eh, labprāt uzklausīšu jebkādus komentārus, kādi ēnu referentiem varētu būt. Liels paldies! Tagad es eh, došu vārdu ēnu referentiem, un vispirms Rumana Tonsa, lūdzu. Thank you, thank you very much. Liels paldies, ka devāt man iespēju izteikties. Moskas kundze ir bijusi gatava uzklausīt mūsu ierosinājumus un es domāju, esam panākuši labus kompromisus tik īsā laikā. Es varētu sacīt, ka visumā ierosinātie kompromisi ir labi, daži ir e, problemātiski, tos minēšu vēlāk. Mums vēl nav galīgā versija sagatavotu, tātad gaidāmas izmaiņas. Tad pavisam ātri iziešu cauri kompromisiem. Pirmais kompromiss Ā, virzība ir pareizā, tas ir interesants priekšlikums, to mēs atbalstām. Mēs atbalstām to, ka komisija arī redz riskus regulējošai arbitrāžai B kompromiss. Šis grozījums, tā pirmā daļa ir pretrunā tam, kā sarunas norisināšanas pēdējo divu gadu laikā, un tas patiesībā ir pretrunā C kompromisam, kas pamatoti uh, E, klāsta, ka nevajadzētu pavērt atkal sarunas par vienošanās struktūru. Varētu būt vēl viena lieta, kas saistīta ar ekstrateritoriālajiem ES e, noteikumu piemērojumiem ES e, uzņēmumu filiāliem ārzemēs. C un D kompromisu skatīšu tos kopā. Te formulējums ir labs, taču spriedīsim par to, kad būs galīgais variants pieejams. E kompromiss ir labi, ka PTO pielikums tiek e, minēts arī finanšu darījumu kontekstā. Bet pēdējais teikums patiesībā ir pretrunā visam pantam. F kompromiss. Tā saturs ir labs, taču šie jautājumi tika apspriest tisa horizontālajā sadaļā, ko sauc caurskatāmība, un tam jātiec visām, visiem sektoriem. Mēs būtībā piekrītam tam, tas, tas tiek saglabāts gā kompromiss. Nodokļu jautājumi ir valsts kompetence, taču apspriežot priekšlikumu ar mūsu kolēģiem no INTA komitejas, es domāju, mums jābūt ļoti piesardzīgiem ar nodokļu uzlikšanas kompromisu. Tas varētu kavēt progresu tālākā sarunās. Mēs to varam paturēt, taču jāapzinās, ka pēdējais vārds piekrīt Inte komitejai. H kompromiss es piekrītu tā sākumam, tas ir salīdzvarot, taču man ir daudz šaubas par tālāko. Kāpēc PTO pielikums par finanšu darījumiem attiecībā uz datu uh, plūsmu ir jāuzlabo? Kāpēc tur tas tā minēts, nav zināms. Otrais punkts arī nav gluži labs, un tautas partija ir pret uh, piespiedu pārcelšanu. Tad ir vēl I kompromiss, es domāju, būtu jāpaskaidro, ka ziņojumi par mandātu un tirgus piekļuvis piedāvājumiem jau ir publiski pieejami pēc tautas partijas lūguma. Un pēdējais grozījums, tas ir vienkārši kopēts no e, interziņojuma par rezolūciju un noslēgumā. Mūsu rīcībā vēl nav galīgais teksta variants. Es ceru, ka referenti pārskatīs mūsu komentārus un ceru, ka varēsim tālāk veiksmīgi sadarboties. Paldies! Liels paldies! Un tagad vārds ēnu referenti no EKR grupas, Keis Vingler. Liels paldies, pateicos referentei par eh, smago darbu, ka viņi mēģināja panākt kompromisu šajā ziņā. Un es atvainojos, ka nevarēju būt klāt pēdējā kompromisa izstrādēšanas sanāksmē. Vēlos skaidri sacīt, pilnīgi atbalsta viņas pieeju, ka viņi mēģina šo atzinumu saglabāt attiecībā tikai uz tām jomām, kur ekon ir kompetence. Tā mēs varam uh, ievērojami ietekmēt darbu, uh, eh, nevis tiksim ignorēt, ja mēs pārsniedzam savus pilnvars. Bet es domāju, ir joms, kur mēs varam piešķirt pievienoto vērtību. Un tas attiec uz pašreizējiem gads noteikumu, kas paredz līguma parakstītājiem paredzēt īpašs finanšu pakalpojums tikai tad, ja tas nekaitē finanšu sistēmas integritātei. Pat labam tas attiec tikai uz nelielu tisa uh, iesaistīto pušu daļu. Uh, Es aicinu, lai tas tiek iekļauts visā tisā un paplašināt arī PTO tālāku noteikumu piemērošanu. Un tad man arī ir bažas par kompromisu par nodokļiem. Es atzīstu, ka tā ir augsta politiskā prioritāte parlamentā pat laban. Es lūdzu referents, ņemot vērā viņas personīgo pieredzi Inte komitejā, lai tiktu atbalstīti e, tirzniecības, starptautiskās tirzniecības organizācijas nodokļu pasākumu, taču es nedomāju, ka tie šeit ir jāpiemina šajā ziņā. Paldies. Paldies, Kēja. Goja grupas vārdā mēs kāsīs lūdzu. Paldies priekšstādādā un paldies referentei par viņas darbu. Viegls uzdevums tas nebija daži kompromisa grozījumi, kurus mēs vēlētos atbalstīt ar nelielām izmaiņām. Citus grozījums vienkārši nevaram atbalstīt par spītām, ka uh, sākotnēji tīri virspusēji daži grozījumi liekas Eh, labvēlīgi, un eh, referenti darīs visu, lai iestrādātu grozījumus no visām politiskām grupām. Bet ir dažas politiskas nozīmīgas domstarbības par šiem jautājumiem, līdz ar to konsens vienkārši nebūs panākams. Mēs jums nosūtīsim mūsu ieskat par katru no kompromisiem, kā jūs lūdzāt. Grūtības ar visu šo lietu ir tā, ka ka te ir absolūta pieeja tirzniecības sarunām no komisijas puses un no institūciju puses. Tisa par spīti tam, ka par to tika vismazāk spriedz publiskās debatēs un mazāk uh, tika izplatīti visi nolīgumi, kas iespējams varētu būt visaptvarošāk, ja jūs mm, domājat par TTIP un tisa debatēm, kas ir nonākošas sabiedrības uzmanības lokā. Interesants debats par šiem nolīgumiem, ka tie nonāk sabiedrības uzmanības lokā, ir tas, ka tie pamatot manā skatījumā ir izraisījuši bažas eh, pilsoniskajā sabiedrībā un vispār plašākā sabiedrībā. Un tik lielā mērā, ka manā skatījumā zinātāju institūcijās bija vienkārši pār, pārsteigti. Uh, sarunas norisinājās lielā malā, mērā uh, slepeni, tad šī manieri arī uh, nebija labvēlīga. Bet sabiedrība ietekmē šie lēmumi un atklāt sakot, pašreizējā situācijā es nevarētu atbalstīt īzu, jo tas ir uh, pilnīgi pretēji tam virzienam, kādā Eiropas iedzīvotāji vēlēto šīs lietas skatīt. Runājot par kompromisiem, mēs mēģināsim pēc iespējas pozitīvāk nodrošināt, ka visas kaitīgākie elementi tiktu noraidīti parlamentā un ka mēs darīsim visu, kas mūsu varā, lai liberalizācijas darba kārtība, kas izpaužas visā šajā dokumentā, pēc iespējas tikt ierobežot. Paldies! Lielas paldies, turpin priekšstādātais! Un zaļo grupas vārdā Mihails Raimons. Paldies, priekšstādātā! Arī mēs vēlamies pateikties Moskas kundzei par, par viņas projektu. Mēs varam atbalstīt dažus punktus attiecībā uz publiskiem pakalpojumu un nodokļiem, taču uh, Eh, mums ir atšķirīgs viedoklis par šķirīgiem jautājumiem. Pirmkārt, mēs esam pret stanciju un rečit klauzulēm. Mēs nevaram atbalstīt eh, stanciju klauzulu šajā ziņojumā. Un runājot par pieeju finanšu pakalpojumiem, mm, mums, mums ir nožēla, ka tas ir eh, slēpjas aiz citība Komisija nepiedāvā papildus tirgus piekļuvu attiecībā finanšu pakalpojumu. Tā mums ir ļoti svarīga lieta. Mēs no tās nevēlamies atteikties. Vismaz palieciet pie TTIP teksta, pie atzinuma par TTIP tekstu. Un treškārt regulējošie izņēmumi. Mm, mēs neesam gandarīti par mm, gads piesardzības kāpātu. Un tepat ir idejas, kas sniedz tālāk par sīti, un tās ir trīs pamatpārs, kas mums saistīts ar šo tekstu. Liels paldies! Un tagad FDD vārdā Marko Vaļi. Marko Zāni saka runātājs. Es uzstājos mūsu ēnu referenta Valnikunga vārdā. Viņš uh, atvainojas, ka šodien nevar būt šai sanāksmē, jo viņš darbojas citā komitē. Es pavisam īsi mēģinājuši rezumēt viņa nostāju. Mēs neatbalstām pozīciju, kuru pauša referente attiecībā uz pilnīgu finanšu liberalizāciju atbalstu tam. Mēs uzskatām, ka šī pieeja nav atbilstoša, tāpat mēs uzskatām, ka šī pieeja neņem vērā, cik lielā mērā finanšu liberalizācija Eiropas Savienībā, kas tagad uh, ir sākusies 1980. gados, ir izraisījusi lielu kaitējumu privatizācija norisinās daudzās dalībvalstīs, un līdz ar to tiek zaudētas darba vietas, un masīvi palielinās uh, nevienlīdzība un galēji nabadzība. Tas ir kas tāds, uz ko tagad norāda daudz prominentāki ekonomisti pasaulē. Tātad mēs nevaram šo punktu pieņemt. Tad ir referentes priekšlikums izveidot finanšu pakalpojumu liberalizāciju kā prioritāti tīza ietvaros, izmantojot stencilu klauzulu un tā tālāk. Tas šiet dodas pilnīgi pretējā virzienā finanšu reformas idejai un šī ideja ne tikai Eiropas Savienībā, bet G20 ietveros, un tas viss jau norisinās kopš 2009. gada finanšu krīzes dēļ. Un risks ar referents pieeja ir tāds, ka diskusijas par finanšu sistēmas reformu, kas pat laba norisinās šīs diskusijas Eiropas parlamentā un citās Eiropas institūcijās, vienkārši tiek apšaubīts. Tas, piemēram, attiec uz finanšu darījumu nodokli un tā tālāk. Šī pieeja, kā sacīja, ir pretrunā šāda veida diskusijām. Tātad kādas ir mūsu prioritātes? Pavisam īsi ieskicējuši tās. Tādas ir piecas. Pirmkārt, mēs vēlamies, lai dalību valstīm būtu tiesības regulēt finanšu pakalpojumus, lai šīs tiesības tiktu saglabātas. Par šo aspektu Eiropas Savienībā ir atšķirīgi viedokļi. Ir ļoti, ļoti svarīgi saglabāt dalībvalsts tiesību šai jomā. Vēl viena lieta attiecas uz finanšu pakalpojumu neiekļaušanu tize. Mēs uzskatām, ka labāka pieeja būtu izstrādāt pozitīvu sarakstu, šādu pozitīvā sarakstu pieeja. Varētu nosaukt tos pakalpojums, kas iekļaujami nolīgumā. Mēs pilnīgi noraidām negatīvu sarakstu pieeju vai jebkādu veidu jaukto pieeju. Runājot par piedāvātajām klauzulām, mēs tāpat kā zaļā šis kolēģis noraidām jebkādu uh, stēnsilu klauzulu vai uh, atpakaļ atgriešanas klauzulu. Un tad ir jābūt eksante ietekmes novērtējumam. Tas jāizteno neatkarībiem ekspertiem caurskatāmā veidā. Jo pirms kaut kas tiek darīts, jāzina jau sekas. Paldies! No. Liels paldies! Neviens cits nevēlas izteikties, cik man redzams, saka priekšstādātājs, arī komisija nevēlas izteikties. Nu, tad referente var rezumēt, lūdzu. Jā, pavisam, pavisam īsi. Vēlos pateikties kolēģiem par viņu ierosinājumiem un komentāriem, kas šeit izskanēja. Nav šaubu par to, ka viedokļi fundamentāli dalās. Te ir runa par to, vai finanšu pakalpojumu jāiekļaut iza vai nē. Būs grūti atrast vienotu nostāju par šo jautājumu. Un tomēr Kā jau es sacīju, ēnu referents sanāks laikā, es saprotu bāžas, kas šeit izskanējuši no dažādu politisko grupu pārstāvju motis. Taču bez šīm atšķirīgajām domām un par to, vai finanšu servis pakalpojumu jāiekļauj vai nē, es esmu gatavs strādāt pie citiem punktiem. Es ceru, ka varējuši ņemt vērā dažādās bažas, kas šeit izskanē. Un arī man ir līdzīgas bažas. Es domāju, ir svarīgi mums e, turpmāk strādāt kopā. Tad vēlos mudināt visus, kas vēlas iesūtīt komentārus, dariet to līdz rītdienai, tā lai mūsu teksta galīgā versija būtu pieejama līdz nākošās nedēļas sākumam, un tad varēsim noturēt vēl vienādu nu, referents sanāksmi. Būtu labi sagatavot galīgo tekstu, par kuru tad mēs varētu paust savus domas. Šeit es mēģinu panākt to, lai tiktu uzturēta tāda ievirs, kas var panākt plašu konsensu, bet šai ievirzē ir arī jāsniedz papildu vērtība tām darbam, pievienotā vērtība, ko īsteno vado, vadošā komiteja. Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Uh, es gribu nodrošināt, ka mūsu bažas tiek ņemtas vērā. Atgādināšu, ka mēs mēģinām paust parlamenta atzinumu, un līdz ar to parlamentam ir jābūt iesaistītam sarunās. Tātad mēs, mēs savā atzinumā vēlamies atbalstīt šo ideju, ka parlaments ir jāiesaist sarunās, vēlos paust, uh, uh, kāda varētu būt parlamenta ievirš šajās sarunās. Es nezinu, vai tās ir vissvarīgākās diskusijas, kas pasaulē notiek, taču tās ir svarīgas un arī sabiedrību uh, tas nodarbina. Paldies, es vēlos tikai norādīt, ka balsošana arī pārredzēta 1. Septe, 1. decembrī un 10. Eh, de, eh, decembrī eh, gala balsojums, tāpēc arī mums ir zināms spriedze ar termiņiem, lai varētu jau janvārī plenāru sesijā to skatīt. Paldies visiem, kas bija klāt dienas pirmajā daļā, tiekamies 15. saka priekšsēdētājs, lai turpinātu darbu.